Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, to our uh, after. Sveicināti, kolēģi! Sveicināti šajā uzklausīšanā. Pirms sākt darbu, lūkšu jūs uzlikt austiņas, jo tulkiem ir jums paziņojums. ilgi lasa paziņojumu klausītājiem par sociālo dialogu, kas norisinās ar parlamentu administrāciju, un arī par streika brīdinājumu. Ne visi piekrīt eh, šādai interpretācijai. Latviešu kabīna turpinās strādāt līdz 17.00 un netiks eh, pieļauts sēdi. Tātad nu, netiks nodrošināts tūkojums ilgāk par pieciem kā saka priekšsēdētāji, viņa cer, ka eh, tiks atrasts labs risinājums visām pusēm. Tagad mēs varam sākt uzklausīšanu par ļoti svarīgu jautājumu, kas ir ļoti aktuāls mūsu komitejai par negodīgu komerc praksi, runājot par uh, uzņēmumu sadarbību tieši digitālajā vidē gribētu pie mums laipni lūgt mūsu ekspertus, ko esam uzaucinājuši. Vēlētos, protams, arī uh, sveicināt uh, cilvēks, kas klausās šo sēdi internetā, jo tā tiek arī straumēta. Mūsu komiteja pievērš daudz uzmanības arī uzņēmējdarbībai. Tas ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan arī patērētājiem. Mēs esam iekšējā vienotā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteja. Tādēļ šie noteikti ir jautājumi, kas uh, nav vienaldzīgi daudziem. Līdz ar to mums ir jāatrod risinājumi, jāstājas pretī pastāvošajiem izaicinājumiem. Un šīs B2B biznesa attiecības arī uh, virtuālajā vidē mums ir ļoti svarīgas. Tagad gribētu sveikt mūsu vidū viesus. Ja Jūs jau piedalījāties rīta darba cēlienā, laipni lūgt atkārtoti, Werners Štenks, kas pārstāv Connect ģenerāla direkciju un vada e uh, tirzniecības platformu nodaļu. Davids Prais, uh, kas ir uh, Google pārstāvis un Laurin Kārīkungs no eBay. Tāpat ir ieradies arī uh, Lohbīlera kungs, uh, kas uh, strādā Booking.com. Arī Kristiāns Debarans ir klāt, viņš pārstāv Hotrek. Un visu beidzot Bermeho kundze, kas pārstāv uh, Spāņu jaunu uzņēmumu un MVU asociāciju. Laipni lūgt mūsu komitejā. gribētu tātad jums dot sākumā vārdu prezentācijām, katram man ilgāk par piecām minūtēm. Lūdzu, pirmais uzstāsies Šteinga kungs. Paldies, sveicināti! Paldies par to, ka esat sarīkojuši šo uzklausīšanu. Tas notiek patiešām īstajā brīdī, bet man ir liels izaicinājums izteikties piecās minūtēs. Sākumā mēs um, mēģinājām runāt tieši par šīm platformām, digitālajām um, platformām, nevis uh, par negodīgu uh, komercpraksi. Jau pirms uh, pieciem gadiem mēs sagatavojām paziņojumu par pārobežu digitālajām platformām. Uh, Protams, bez digitālajām uh, platformām arī vienotajā tirgu būtu grūtāk piedāvāt preces un pakalpojumus. Mēs mēģinām arī uh, labāk analizēt šīs um, digitālās ekosistēmas. Un tiešaistes platformas uh, patiešām kļūst par tādu kā piekļuvi vai arī durvīm uh, vienotā tirgus um, dažādiem lauciņiem tas, eh, tam ir gan eh, ieguvumi, gan arī zaudējumi. Eh, līdz ar to MVU zināmā mērā kļūst atkarīgi no šādām platformām, lai varētu uzrunāt savus klientus, patērētājus, un, protams, tad arī mazākiem uzņēmumiem ir jāpiedāvā izdevīgāk spēles noteikumi, domājot par šiem lielajiem datu milžiem. Uh, ar kādām problēmām esam sastapušies. Tad, kad veicām izvērtējumu, tas arī ir lasāms mūsu priekšlikumā ir mm, konstatēta tāda ļoti mm, kaitīga prakse, kad, piemēram, kaut kāda noteikuma tiek uzspiesti vienpusēji un bez iepriekšējas brīdināšanas noteikumi pēdējā brīdī tiek mainīti. Tad jārunā arī par piekļuvi datiem, par saziņu, par dažādiem topiem, kas tiek veidoti. Uh, Un otrā problēma daļa ir uh, saistīta ar iespēju vērsties uh, tiesā, sūdzēties. Ja šāds problēmas uh, tiek konstatēts, protams, MVU ir jābūt iespējai ātri uh, saņemt palīdzību, arī juridisku tajā skaitā. Šādas problēmas patiešām joprojām pastāv, un no dalību valstīs tās, ja tās tiek risināts atšķirīgā veidā, tas, protams, nenāk par labu vienotajam tirgumu Mēs galvenokārt runājam par tiem uzņēmumiem, ko skar digitālās platformas, un eh, gan 3-5 no 10 uzņēmumiem ir sastāpušies ar šāda veida problēmām. Mēs, eh, ņemot vērā MVU skaitu Latvijā, tātad varam, Eiropas Savienībā varam runāt par uh, vairākiem simtiem tūkstošu uzņēmumu, kam digitālajā vidē ir radušās problēmas. Visi, kas izmanto šīs platformas, varētu tās izmantot vienkāršāk tādā veidā, pirmām kārtām pievēršoties uh, savam galvenajam pakalpojumu veidam, proti pakalpojumu un preces uh, klientiem visā Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par regulas uzmetumus uh, galvenajām normām, es tam īsi pieskāršos. Ir jābūt ļoti labiem, skaidriem noteikumiem. Un ja kaut kas tiek mainīts, tad ir jāpaziņo vismaz 15 dienas iepriekš, ja sagatavo tādi sāraksti vai, piemēram, nu, dažādu uzņēmumu pakalpojumu piedāvātāju topi, tad jums ir jāpaskaidro, uz kādiem apsvērumam balstoties tas ir noticis. Jābūt caurskatāmībai, ņemot vērā šos sārakstus. Uh, topus dažādus, e, jābūt arī skaidrībai par piekļuvi datiem un tā tālāk. Ja mēs runājam par um, sūdzībām, ir iespējamas iekšējās sūdzības, ir iespējama arī mediācija. Tas ir atrunāts arī regulā, tikai dažvārdi par aptvērumu. Mēs runājam par uh, arī informācijas uh, pakalpojumu sniedzējiem, kas jau ir pieraduši būt kā vidutēji starp uh, pakalpojumu piedāvātājiem un izmantotājiem no otras puses. Mēs runājam arī par, dažādām, par dažādiem darījumiem, transakcijām. Nu, nevienmēr jums ir kaut kāds līgums jāparaksta, ja, piemēram, jūs nopērkat grāmatas tieši saistē vai uh, rezervējat uh, viesnīcu. Bet uh, vienmēr patērētājiem ir jābūt, uh, pirms viņš šo pakalpojumu pērk, ļoti labi informētam par visu notiekošo. Uh, Ja mēs runājam par šādu geogrāfisko plāksni, mēs runājam par pakalpojumiem, kas tiek sniegti Eiropas pilsoņiem, mediācijas procedūra, ja nepieciešams, līdz ar to arī norisinās Eiropā. Tāpat esam izveidojuši arī observatoriju, kas vēros, kā priekšlikums tiek īstenots un ievērots. Mēs vēlamies arī digitālo platformu ekonomiku, labāk analizēt, apzināt, ja tiek pieminēta arī caurskatāmības normu ievērošana, lai visi politisko lēmumu pieņēmēji varētu arī labāk izprast uh, kā politiskās vadlīnijas varētu ietekmēt arī uzņēmumu un šo platformu turpmāko darbības veidu. Paldies, nu es iekļaujos piecās minūtēs, kā jūs lūdzāt, bet uh, prieku atbildēšu arī uz jautājumiem. Paldies! Otrais runātājs ir Prāisa kungs no Google lūdzu. Paldies! Es Esmu juridiskais eh, padomnieks Google. Eh, tad, kad tiek arī veidotas dažādas meklēšanas eh, programmatūras, kā šie produkti tiek izmantoti, ja kaut kas tiek meklēts, piemēram, tiešsaistē, mums, protams, ir jāskatās, lai visas normas tiktu ievērotas. Es, protams, arī vēlāk atbildēšu uz jautājumiem. Varbūt, ka vajadzētu arī uh, nedaudz tā no nu, tehniskās plāksnes paskaidrot, kā tad darbojas šīs Google uh, meklēšanas mašīnas. Tas ir tāds trīskāršs uh, process, uh, ir šis tīmeklis, ir konkrēts uh, indeks, un tad, ja, piemēram, tiek ievadīts konkrēts vārds Google meklēšanas mašīnā, tad arī uh, parādās rezultāti konkrētā secībā. Tas ir tāds automatizēts process lielākoties. Mēs, uh, piemēram, meklējam uh, tīmeklī informāciju, uh, Eh, mēs, piemēram, varam ievadīt konkrēts tīmekļa vietnes vārdu, mēs varam meklēt saites uz citām saitēm un tā tālāk un tā joprojām eh, varam tālāk arī eh, lejuplādēt dažādu veidu informāciju, ko mēs atrodam tīmeklī. Tīmeklis ir neierobežots un ir apmēram 130 uh, triljonu dažādu tīmekļa vietņu, dažādu internetu lapu. Ja jūs, piemēram, sērfojat internetā, uh, Izmantojot pārlūku programmu, jūs uh, ieiet kādā tīmekļa vietnē, nevienmēr jūs zināt pilnīgi informāciju par šo uzņēmumu, par piedāvāto informāciju. Mēs to arī piedāvājam. Otrs solis tātad ir. Uh, apkopot iegūto informāciju un to sagrupēt, lai arī, piemēram, mūsu uh, sistēmas varētu ātri piegu, piekļūt uh, meklētajiem algoritmiem, un tas arī atvieglo šo meklēšanu patērētājiem. Viņi var ļoti ātri atrast sevi interesējušo informāciju. Kas vēl būtu jāpiemina? Šī mm, rezultātu secība, piemēram, ievadot eh, kādu meklējamo vārdu tīmeklī. Nu, 15% gadījumu tiek meklēts kas tāds, ko mēs neesam līdz šim vēl redzējuši, neesam ar šo jēdzienu iepazinušies. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka ir tādi, eh, tāda konkrēta secība mm, iespējamām atbildēm. Uh, lai varētu arī šo meklēšanas laiku padarīt pēc iespējas īsāku. Šīs secības, šī ranga izstrāde, protams, ir ļoti sarežģīts pasākums. Mēs runājam par simtiem tūkstošu dažādu soļu šajā procesā. Uh, katrs šis rangs, šis, šī secība, kādā tiek piedāvāta informācija, tiek pārbaudīta, īstirzāta neskaitāmas reizes, lai varētu garantēt to, ka patērētāji saņem pēc iespējas savām vajadzībām atbilstošāku informāciju. Ja mēs runājam par pieminēto regulu, tur ļoti augstā godā tiek celta caurskatāmība arī šajā secīguma ranga procesā. Protams, ir patērētāji, ir interneta izmantotāji un Viņiem ir jābūt, jāpiedāvā pietiekam augsts caurskatāmības līmenis, uh, Es lūgtu jūs arī iepazīties ar mūsu īpašo tīmekļa vietni, kur jūs varat redzēt, kā mēs šo informāciju sagrupējam, kā tiek veidoti šie lapu topi un arī dažādas vadlīnijas, kas tiek izmantotas vērtēšanas procesā, kad mēs eh, sagatavojam tādu labi saprotamu tekstu uh, kas būtu vienkārši izlasāms un um, atbilstoši patērētāju interesēm. Daži vārdi par to, ka šī regula varētu tikt attiecināta uz Google. Pirmām kārtām mēs runājam par kolektīvajām sūdzībām un organizācija var izvērtēt, var lūgt, lai tiesa izvērtē, kā attiecīgais uzņēmums ievēro caurskatāmības normas saskaņā ar regulā atrunāto. Bet kādas problēmas varētu šeit rasties, bet arī, vai arī šeit viss būs pietiekami caurskatām, vai visi zinās, kuras organizācijas varēs šādu sūdzību procedūru vispār uzsākt? un arī tādu nērtības sajūtu rada tas, ka tiesai būs jāizvērtē šis caurskatāmības princips. Esam noraizējušies, protams, Google ļoti daudz dara caurskatāmības labā, lai arī sasniegtu regulā nospraustos mērķus, bet zināmā mērā uh, regulas interpretācija, domājot arī par iespēju vērsties tiesā, nu tas eh, tomēr mūsu dzīvi sarežģīs, eh, tādēļ esam par to noraizējušies un, protams, ar lielu prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Nākamais eh, viesis, kas uzstāsies, ir Laurinkārī kungs no eBay. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies! Paldies, ka uzaicinājāt uh, arī eBay šeit, nu tikai tajā brīdī, kad Kolumbija un Japāna ir uh, tagad satieks futbola laukumā, varbūt tā nav tad pat interesantākā spēle un ar prieku varam, var uzstāties šeit. Ja mēs runājam par dažādām platformām, maziem uzņēmumiem ir iespējams izmantot šādas platformas arī starptautiskajā tirzniecībā Un eBay ir tikai viens no piemēriem. Mēs sākām darboties 1995. gadā, kad nu, e-komercija vēl bija bērnu autiņos. Mūsu uzņēmuma dibinātājs domāja par tādu atvērtu, teiksim, komerc vietni, kurā varētu iepirkties jebkurš bez izņēmuma. Mēs, protams, sapratām, ka nevienmēr individiem ir iespēja piekļūt uh, precēm pakalpojumiem tikpat vienkārši kā lieliem uzņēmumiem. Pirmām kārtām mūsu mērķa auditorija bija MVU un uh, individi. Mēs domājam par pilnīgu vienlīdzību visiem. Un kas tad ir noticis 22 gadu laikā kopš mūsu uzņēmuma dibināšanas? Mēs esam tagad kļuvuši nu, par tādu B2C uh, komerc vietni, tātad business to customer. Mūsu platformu galvenokārt izmanto mazi uzņēmumi, lai varētu iegūt arī savu tādu uh, globālo mērķu auditoriju visā pasaulē. Ko tad esam secinājuši? Šis platformu uzņēmē darbības modelis ir ļoti spēcīgi uh, mainījies. Pirms 20 gadiem pirmām kārtām vajadzēja mēģināt ietikt šajā lielo uzņēmumu piegādes ķēdē, bet tagad jau situācija ir krietni citādāka. eBay ir tāda veida platforma, kas gūsta pēļņu no uh, finanšu darījuma nodavām. Uh, mēs piedāvājam tehnoloģiju, kas ļauj, teiksim, savest kopā pārdevējus ar pircējiem, un mūsu šī vidutāja loma ir, nu, gandrīz neredzama. Iegūstot pēļņu pateicoties uh, darījumu nodavām, mēs uh, gūstam pēļņu tad, kad pēļņu gūst mazi uzņēmumi. Mēs esam varbūt nu, tāds kā rupors, uh, tāda kā varbūt vitrīna maziem uzņēmumiem, ar kur palīdzību viņi šajā platformā var izvietot savas preces. Mēs domājam, par to, ka, protams, platformas ir ļoti svarīgas, vai jūs runājat par e-komerciju, piekļuvi, in, piekļuvi informācijai, datiem, eh, sociālajiem tīkliem. Mēs katrā ziņā piedāvājam noteikta veida pakalpojumus un mazie uzņēmumi citreiz sastopas ar problēmām, ja mēģina kaut ko pārdot tiešsaistē. Ja maz uzņēmumi vēlas izmantot eBay, lai varētu pārdot preces Eiropas tirgu vai kaut kur citur, viņiem, protams, ir jāapzinās, ka PVN likmes, kas ir atšķirīgas valstīs, varētu būt tāds kā šķērslis un piegādātāji varētu arī um, ietekmēt um, mazumtirgotāju iespēju piekļūt šīm pārdošanas platformām. Ja mēs raugāmies uz šo uh, regulējošo ietvaru, nevajag domāt par to, tātad vajadzētu domāt par to, kā varētu pie, um, atvieglot piekļuvi šādām platformām pilnīgi visiem bez ierobežojuma. Uh, Jāsaka, ir arī problēmas, kas ir saistīts ar platformu raksturu, piemēram, platformas, kas ļauj meklēt informāciju, tādas, kas ļauj mainīties ar dažādiem produktiem, platformas, eh, kur ir konkurence vērojama, platformas, kas vairāk pārstāv mazus uzņēmumus un citas savukārt vairāk pārstāv lielus uzņēmumus. Tad, kad tiek runāts par šo likumdošanu, ir jāatminas arī visi šie izaicinājumi, ar ko sastopas šo platformu izmantotāji. Visu beidzot gribēju pateikt, lai šīs platformas varētu darboties efektīvi, jāpaturprātā sekojoši principi. Pirmām kārtām MVU ir jābūt iespējai veiksmīgi konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem, kas savu vietu tirgu jau ir izcīnījuši, un jābūt iespējai arī izmantot platformas tādā efektīvā veidā, lai uh, ieguvēji būtu gan patērētāji, gan arī produktu piedāvātāji. Nu, tikai neliels piemērs. Uh, Ja mēs domājam par tādiem aizliegtiem vai bīstamiem produktiem, ja likumdošana šeit būs eh, ļoti ierobežojoša, domājot arī par dažādiem grafikiem un eh, termiņiem, varētu rasties tāda situācija, ka, piemēram, e-komercijas e, platformā varēs pārdot arī bīstams produktus. Es domāju, ka nepieciešams zināms elastības e, komponents. Paldies! Thank you! Uh... Paldies! Nākamais runātājs ir Lohbīlera kungs no Booking. Paldies! Labu pēcpusdienu! Man bija sagaidi, sagatavot arī prez, prezentāciju. Ceru, ka to būs iespējams uzlikt uz ekrāniem. Paldies, ka mani uzaicinājāt. Labdien, es pārstāvu booking.com, bet esmu arī Eiropas eh, ceļošanas eh, organizācijas mm, vadībā. Booking ir Eiropas uzņēmums, kas dibināts 98. gadā Amsterdamā un uh, Sākotnējā doma bija izmantot internetu un tehnoloģijas, lai uh, varētu sastapties ceļotāji un mm, hoteļu pārstāvi savulaik eh, cilvēki ieskanēja attēlus, iel, augšu pielādēja, un eh, viesnīcu pieejamība tika nosūtīta pa faksu. Nu, tā tas viss sākās. Tehnoloģijas atradās atšķirīga attīstības posmā nekā šobrīd. Nu, pa to laiku 20 gadi ir pagājuši un esam attīstījušies. Mums ir liels prieks, ka ir 200 eh, biroju pasaulē mūsu uzņēmumam, Un doma ir būt tuvu mūsu biznesa partneriem. Ceļošanas tirgus joprojām ir ļoti fragmentēts un patiesībā visai sarežģīts. Tā slaidā ir redzams īs situācijas raksturojums. Masa ģimenes uzņēmums un te var būt gan arī uh, Google un Facebook, un um, ir arī uh, ceļošanas aģentūras, booking.com. Uh, visu rezervāciju daļa ir aptuveni 25% mūsu uzņēmumam. Nu, tas ir uh, šī daļa, ko mēs aptveram OTA kopā un galvenie faktori šajā sarežģītajā ainā ir tādi, ja jūs vadāt viesmīlības uzņēmumu, tad jums ir tiešā un netiešā uh, sadale un uh, tiešsaistē ir tātad tiešsaistes un netiešsaistes um, pakalpojumu izplatība, un tad ir dažādi veidi, kā var izmantot pieejamos kanālus. Uh, Kā tad praksē tas izpaužās? Mūsu pakalpojumi paredz radīt vērtības patērētājiem, lai ir izvēle, cauradzamība, eh, klientu servis, un mēs eh, radām vērtību arī mūsu biznesa partneriem eh, jo tā ir platforma, kas darbojas uz abām pusēm, un tad, nu, mēs vēlamies, lai abām pusēm būtu labas attiecības. Nevar būt tā, ka tikai viena puse ir apmierināta. Mm, šobrīd ir uh, E, doma nodrošināt šīs labās attiecības caur mūsu platformu. Booking darbojas uz aģentūras modeļa, tātad mēs nepērkam, nepārdodam numuriņus, bet mēs e, radām platformu, kas e, parāda piedāvājumu un pieprasījumu. Un tas ir tāds pakalpojumu piedāvāšanas uh, Mm, pakalpojums. Tā tad ir nulle risks un nav iepriekšējas investīcijas jāveic, kas ir ļoti pievilcīgi mazākajiem, neatkarīgākajiem viesmīlības namiem šajā digitalizētajā pasaulē. Un eh, tad eh, mēs arī eh, raugāmies, kādas cenas ir, mm, atcelšanas politika un tā tālāk. Šie faktori gan var mainīt, mainīties Mēs piedāvājam ekstranetu, kur iespējams to visu nomainīt, nav kāda minimāla numuriņu skaits paredzēts, ne arī kādi citi ierobežojumi. Tad eh, kādi ir eh, ieguvumi mūsu biznesa partneriem? Nu, mēs eh, novēršam šos riskus investīcijām, ir arī tulkojums 23 valodās, klienta servis, tehnoloģiju, inovācijas un līdz ar to arī Eh, ģimenes bed and breakfast piedāvājumi, viesnīcas ir redzamas visā pasaulē. Mēs eh, nodarbinām vairāk kā 4000 cilvēku, kuru vienīgais darbs ir palīdzēt mūsu biznesa partneriem palielināt viņu ienākumus. Eh, un 200 bīroju vietēji, kas strādā vietējās valodās, uh, Kā jau minēju, 3500 pasākumu pasaulē organizējām, tātad 17 mm, pasākumu nedēļā praktiski un 800 webināru, kas palīdz palielināt ienākumus un cilvēkiem vairāk izmantot booking.com. Un šeit ir tātad mm, šī Eh, pierakstīšanās lapus, kur varat redzēt, ja jums ir numuriņu, ko piedāvāt, tad eh, tā ir jāpierakstās, mums ir liela cauradzamība, un eh, īpašniekiem tiek prasīt 15%, tad atkarībā mm, mēs arī pārskaidrojam, kā viss darbojas, kā Google meklēšana tiek izmantota un optimizācija tad par šo Mm, topu ir vairāki mērījumi. Mm, tie ir automatizēti, personalizēti, dinamiski un ir svarīgi arī, ka ir alternatīvas aizsaraksts, kas um, neņem vērā iepriekšējo šo sārakstu un atkarībā no vietas, no attāluma līdz pilsētai, cenas un citiem parametriem. Un tad ir arī noteikumi Mēs domājam, ka mēs eh, lielā plašā eh, mērā izpildām mm, šos pieprasījuma kritērijus galveniem mm, parametri ietekmē šo sarakstu, bet nu, arī paši biznesa partneri var ietekmēt šo pozīciju, runājot par dalīšanos ar datiem. Eh, viesmīlības partneri aktīvi izmanto ekstranet, mm, tur viņi var izmantot arī analītikas iespējas, un tur mēs drīzāk uh, analīzi izplatām, netik daudz plikus datus, jo ir iespējams eh, iepazīt arī mm, šos tirgus, no kuriem nāk viesi, un nu, to gan detalizētāk es neaplūkošu. Un noslēgumā daži elementi, nu mēs gan esam ļoti agrīnā diskusijas stadijā, bet mm, vēl mūsu priekšlikumā mēs eh, redzam nepieciešamību pēc lielākas skaidrības priekšlikumam definīcijas nepieciešams, un tādējādi platformas, tāda kā mēs, varētu labāk īstenot noteikumus un arī novērst kādas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, piemēram, 9. pants iekšējā sūdzību procedūrā. Nu, mums e, īsti nav skaidrs, kā jūs e, definētu sūdzību un 1,6 miljardi miljoni šo partneru pasaulē. Uh, uh, ir liela, tas nozīmē liela atbildība, līdz ar to sūdzības varētu nozīmēt pilnīgi viss, un tāpat ir vienlīdzīgi spēles noteikumi uh, mūsu partneriem. Es domāju, ka cauradzamību vajadzētu attiecināt uz visiem, kas darbojas vienā lauciņā, un aicināšu būt piesardzīgiem, nesajaukt B, tu B un B, tu C. Uh, aspektus, kad uzņēmumi darbojas ar uzņēmumiem un kad ar patērētājiem. Nu, tad, kad runājam par 8. pantu, kad informācija jābūt pieejamai vispārīgai publikai, vai te ir runa par darījumiem starp pašiem uzņēmumiem, vai tas arī kaut ko uzlabotu. Un tad vēl pēdējais elements, ko vēlējos teikt, neiesaistīties tajos jautājumos, kas jau tiek citur risināti. Uh, Eh, piemēram, kas saistās ar tiešsaistes eh, ceļošanas eh, tirgu, mm, arī vienlīdzību. Un nu, tas arī komisijas ietekmes novērtējumā parādās, un nu, tur tāds plašs aizliegums nebūtu atbilstīgs un nebūtu arī samērīgs ar Eiropas likumdošanu, jo mēs te tādu Pandoras mm, lādi atvērtu. Uh, Bet nu, komisijas priekšlikums šķiet ir labs eh, solis, lai censtos novērst kādas nelabvēlīgas prakses, bet kaut, ja mēs ietu vēl tālāk, nu, protams, ka tur parādās iespējas kavēt eh, tehnoloģijas un eh, inovācijas, un tas nebūtu labi. Paldies! Mūsu nākamais runātājs ir Deparēna kungs no Hotreka, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Eiropas parlamenta locekļi, komisijas pārstāvi, dāmas un kungi. Vispirms liels paldies, ka mani uzaicinājāt. Esmu droši, ka sapratīsiet, kāpēc mums eh, varētu nebūt eh, tāda pat pozīcija, kā citiem runātājiem. Eh, es pārstāvu 200 tūkstošu viesnīcu un gadrīz 1 miljonu restorānu. 29% no tiem ir Mm, sniedz 11 miljonu darba vietu Eiropai. Un mm, Eiropas komisijas regulas projekts ir pirmais solis pareizā virzienā, lai aizstāvētu mazos un mikro uzņēmumus no tiešsaistes milžiem. Un mm, te tiek arī atzīts hotrek un to locekļu eh, darbs, tā lai noteiktu šo prakšu eh, izmērāmos kritērijus. Pirms koncentrēšos uz uzņēmē darbības eh, aspektu, vēlos bildes pāris vārdus par pašiem patērētājiem, lai runātu par to, no kā vajadzētu nākotnē izvairīties. Kurš gan nav pieredzējis mm, to, ka mm, cenšoties ko rezervēt, parādās, ka jau ir Mm, rezervācija izdarīta pirms 48 stundām, un nacionālās mm, šīs tiesas arī vēršas pie platformām un prasa, lai būtu konkrētāka mm, informācija, bet nu īstenībā tiesība aizsardzības mehānisms, kas būtu vienkārši, varētu novērst šādas nelegālas prakses. Tagad ir laiks pienācis mūsu partneriem īstenot godīgas komercprakses, tā lai tas nāktu par labu gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Pateicoties šai regulai, mm, šīs mm, topi un mm, salīdzinājumi nāks par labu uzņēmumiem, īpaši tad, kad par to ir samaksāts, bet ir jāiet vēl tālāk attiecībā uz noteikumiem. Nesenā mūsu pētījumā parādīja, ka Mm, šī starpnieku izplatīšana tiek izmantota caur divām platformām, vairāk 800 uzņēmumu tur tiek iekļauts un ir 50% eh, no viesmīlības pārstāvjiem teica, ka viņiem ir jāpieņem noteikumi, kurus viņi nebūtu brīvprātīgi nemaz piedāvājuši un 17 70% strīdu ar ceļojumu aģentiem uzskata, ka nav efektīva sūdzību mehānisma, eh, ko varētu piedāvāt šī jaunā regula. Šie noteikumi nereti tiek uzspiesti um, mazajiem un mikro uzņēmiem. Viņiem nav izvēles, vai nu jāpiekrīt, vai arī nekā, un viņiem ir grūti um, izdzīvot, jo ir jāizmanto šīs platformas un ir. Ja ne Eh, nepieciešama to palīdzība, jo eh, tādējādi ir ierobežojumi maziem un mikro uzņēmumiem pieprasīt viņu tiesību ievērošanu, bet tas jāmaina. Lai uzlabotu šo regulas projektu, Hotrek vēlētos mm, piedāvāt trīs priekšlikumus, kā arī tādus vispārīgas vadlīnijas. Pirmām, tā lai mm, uzņēmuma mm, lietotājs pats varētu uh, Mm, lietot, izmantot savu zīmolu mm, tā, lai lietotājiem būtu pilnīga kontrola pār intelektuālām īpašumtiesībām, tāpēc platformai nevajadzētu izmantot hoteļa zīmogu bez īpašnieka skaidras piekrišanas, un tas arī būtu jāpiemēro platformām, saistītajām programmām, arī ar tiesībām mm, viesmīlības pārstāvjiem izstāties no uh, tām no noteiktām mājaslapām, ja ir tāda vēlēšanās. Tātad mm, šiem biznesa lietotājiem jābūt pieejai datiem, kur tie tiek ģenerēti. Attiecības starp viesnīcu un patērētāju uh, tām nevajadzētu notikt caur platformu, tad, ja rezervācija ir noslēgta, un tad arī viesnīcas labāk varētu pakalpot saviem klientiem. Tas regulā ir jākonkretizē treškārt. Biznesa lietotājiem ir jā, jākontrolē pašam sava um, pakalpojuma izplatības kon kontrole, jo ir dažādi nosacījumi m, viņu uh, mājaslapās, un um, to vajadzētu aizliegt, jo, nu, reizēm arī tiek kavēt jaunu biznesa modeļu parādīšanās, un arī netiek uh, veicināta konkurence, kā vispārējais galvenais princips un um, secinājums ir tāds, ka ir arī dažādas sankcijas uh, biznesa mm, lietotājiem ne tikai mm, darbības apturēšana būtu nepieciešama. Tāpēc mēs domājam, ka vajadzētu atsauci uz visa veida darbības ierobežojumiem regulām. Parlamenta locekļi. Viesmīlība ir viens no pirmiem sektoriem, kas izmantoja digitālās tehnoloģijas. Nu, jūs uzskatāt, ka digitālā joma ir e, nākotnes ķīla un caurdzamībai ir jābūt e, vienam no galvenajiem elementiem. Mēs piekrītam un esam gatavi strādāt kopā Mm, ar jums pie tā, lai atbalstītu vairāk kā simtiem tūkstošiem mazu uzņēmumu, kur ir atkarīgi no lielajām platformām, un neaizmirsīsim, ka MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Speaker is uh, Mrs. Uh, Bermejo. Uh... Bermejo kundze, lūdzu. Viņa pārstāv Spānijas jaunu uzņēmumu asociāciju. Lūdzu. Thanks. Right. Thank you very much. Uh, thank you for inviting us. Paldies uh, par iespēju šodien piedalīties jūsu komitejā. Ļoti interesanti piedalīties tieši brīdī, kad top likumdošana. Pirmkārt. Vēlos runāt par šo politisko kontekstu. Tas, kas notiek Eiropā, mums ir nopietns izaicinājums. Mums ļoti tīkama ideja par digitālo vienoto tirgu, par šiem vienotiem noteikumiem. Ties viss ir tiek veidots ar labiem nodomiem. Tas tiešām ir apsveicami. Ļoti labi, ka mēs eh, cenšamies ieviest vienots noteikums visā Eiropā, kas attiecinām ir uz jaunu uzņēmumiem. Vienlaiks mums tomēr ir lietas problēmas ar jauno, eh, kas skar gan personas datu aizsardzību, autorā tiesībām un daudzām citām lietām. Tā kā mums ir grūti, protams, sekot visām diskusijām, kas šobrīd notiek Briselē, uh, un jaunu uzņēmumu grūti saprast, kas īsti notiek, un līdz to piedalīties šajās sarunās. Protams, ka lielajiem uzņēmumiem platformām daudz vieglāk. Mums tādu resursu nav, jo jaunu uzņēmumi ir pavisam maz parasti Līdz to normālā kārtībā mums nav šāda iespēja piedalīties un sekot visām debatēm. Un mēs varam tomēr arī rēķināties, ka līdz to iestājas nevēlamās neplānotās seks. Lietotāji parasti koncentrējas uz lielajām platformām, un arī likumdevējs tāpat dara. Un līdz to nepamana lietas, kuras mums ir ļoti e, kaitīgas, nodara zaudējumus. Un es aicinātu jūs to paturēt vērā. Un jūs pieņemat daudz noteikumus pārāk straujā tempā. Tālāk jaunu uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidra mm, tiesiskā vide, lai mums būtu iespējams visam izsakot tā tiesiskās paļāvības karā. Šobrīd mēs tā to nejūtam, tieši otrādāk pret tiem trūkst tiesiskās paļāvības arī gatavoties šodienai sanāksmē, esmu pārnošu jautājums ar visām daudzām līmeņiem attīstības posmā šiem jaun uzņēmumiem, un liela daļa no viņiem norāda, ka, ka viņi nespēja ievērot visu likumdošanu, jo, lai to izdarītu, tas maksātu nenormāli dārgi. Vispār viņi nevarētu izdzīvot. Jums ļoti ierobežot mūsu resursi. Tātad pat jūs izstrādāsiet likumdošanu, jāatzīst, ka mēs nespēsim to iznot. Turklāt vēl šīs normas visu laiku mainās. Nāk spēkā ar vien vairāk noteikumu, un sarežģīja visu situāciju vēl jūs vairāk. Mums pat nav laika tik galā ar visiem daudziem prasībām, kā, piemēram, personas datu aizsardzība. It kā liekas, labi, viss tur kārtībā. Apsveicam bet tulīt seko arī nākošās prasības, un mums ir ļoti sarežģīti to visu ņemt vērā. Un tagad beidzot par lietu. Arī šī jaunā regula ir pārāk plaša. Jā, labi, mēs esam tā aizsargātā puse. Bet no otras puses mums ir jāievēro visi šie noteikumi, kur mēs sākam runāt par tirgus daļu tirgus vietām. Un man liekas, tomēr nav jēgas to visu salikt vienā maisā, jo te ir pilnīgi atšķirīgs šis līdzsvars. Tad, piemēram, tiek attīstīta programmas. Tas ir ļoti, protams, sarežģīta situācijā, vai uh, vai brīdī, ja tā tiek izņemta no aplikāciju tirgus. Jūs vairs nevarat šajā veikalā nopirkt. Kā to atjaunot? Tas ir ļoti sarežģīta situācija. Piemēram, Spānijā. Jums ir tāda platforma, kas savieno zobārstu ar iespējamo pacientu vai veterinārstu ar uh, maizienieku turētāju. Šīs platformas vēlas, protams, izplesties un viņam nav daudz resursu. Un īstenībā tu nevarētu runāt par kaut kādu varas cīņu pārdalījumu starp platformu un biznesa uh, nodrošinātājiem. Ieskaties, kas ir vājā puse. Tur ir pilnīgi savādāk, jo tā ir milzīga platforma, kuriem ir monopols, bet ja ir maza platforma, kas savstarpēji sacenšas Tālāk par caurskatāmību. Te ļoti svarīgi, lai mēs spētu aizsargāt no negodīgiem tirgus dalībniekiem. Piemēram, šī platforma, ko es minēju, ja, ir daudzi biznesa uh, turētāji, kas faktiski nolgo tāds viltus klientus, kas tikai saraksta viņam labas atsauksmes, un līdz to pakāpina viņus uh, klasifikātorām. Savukārt, ja lietotājs to konstatē un pamana, ka īstenībā nevar paļauties šīs platformas piedāvāto pakalpojumu, tad saprot, ka platformā nav derīga nevienam. Tādā nozīmē mēs gribētos aizsargāties pret šādiem negodīgiem lietotājiem un panākt to, ka caurskatāmība nepakļauj mūs pārāk lieliem triecieniem. Un visbeidzot, Mēs visi nesaprotam septīto pantu. Tas ir ļoti mm, tāds dīvains, īpaši 2B, 7.2b. Kam tad mums kas ir jāziņo? Attīstītām tad ir jāziņo, platformai par datiem, ko esam ieguvuši no patērētājiem, vai vispār ko citu tas nozīmē. Nesaprotam. Zinu, ka man laiks izticējis. Paldies! Paldies par jūsu viedokļu atklāšanu. Tagad uh, ir iespējas uzdot jautājumus. Tad deputāti lūdzu došu vārdu Kristelai Temūzes kundzei. Lūdzu. Paldies jums visiem, paldies par interesantām prezentācijām. pirmkārt norādīšu, ka es ļoti augstu novērtēju komisijas priekšlikumu. Tas bija apsveicams un sengaidīts. Ir pieslēdz, kurus mēs nedaudz pamainīsim, uzlabosim un redzēsim tad, kā izdosies rezultāts. Jāatzīst, ka pašai man nav vēl skaidrs pozīcijas, kāda varētu būt šīs izmaiņas, tā kā šobrīd tikai ievācu idejas un mēģinu saprast, kādā virzienā to vajadzētu pagriezt, lai arī saprast, kāds ir reālās problēmas un kas savukārt darbojas. Man būtu vairāk jautājumu. Pirmkārt, Praisa kungam, kurš pārstāv šeit Google, jūs sakāt, ka jūs neapvienot šī ideja par kolektīvām prasībām. Man gan tas pārsteidz. Man liekas, ka ASV īstenībā ir šāda milzīga pieredze, tā kā pasaules līderis kolektīvo prasību izskatīšanā. Lūdzu, kāpēc jums ir iebilsta pret to? mums likās, ka mēs varam mācīties no ASV pieredzes kolektīvo prasību izskatīšanā. EBI pārstāvjiem jautājums. Ļoti interesanti jūs uzklausīt bija. Esmu sekojis, protams, tām izmaiņām, kas rodas patērētājs pastārētājiem, tad biznesa patērētājiem modā Man liekas, ka jūs tā kā jau sākat paši piedāvāt jaunus produktus. Vai tā ir tā, tā attīstības tendence? Un kādas tad izmaiņas tad reāli tas nozīmēs jūsu patērētājiem, ja biznesam biznesam? Jūs kā starpnieks, kā jūs tad darbosieties tālāk? Gribētu dzirdēt. Tālāk Bookingam. Ja domāju, ka Jūs gandrīz visi šeit ir kādreiz lietojuši jūsu pakalpojumus. Es personīgi esmu. Mans dēls man nesen prasīja. Mēs nevaram par likumdošanu, bet viņš vienkārši tā pajautāja. Mamu, vai tā ir kā? Un vai es šeit sēžu? Skatos. Arī tiešām tie daudz cilvēku skatās šo istabu vēlas nobukot. Un man bija jāsaka, zini, godīgi sakot, nezinu. Var jau būt, ka tā nemaz nav, varbūt tas tāds reklāmas triks. Tā kā man ir šis jautājums. Īstenībā, kā tad īsti jūs varat pateikt? Kā tad darbojas tas uh, modelis? Jūs norādījāt, ka jūs esat, uh, jūsu biznesa klienti ļoti apmierināti jūs piedāvāto sadarbību. Tad tieši runāsim par šo biznesa biznesam sadaļu. Vai tiešām domājat, ka tās viesnīcas un mazie viesnami ja vien viņam būtu iespēja izvēlēties kādu citu, tad nesadarboties jums, viņam būtu šāda vienkārši iespēja nesadarboties jums kā monopolistu faktiski, tad viņi tiešām tā arī neizdarītu. Tad, ja viņam būtu alternatīvas, vai viņi tiešām paliktu tiešām obligāti ar jums, man tiešām interesē, kā jūs to vērtējat. Un ko jūs darat strīdus gadījumā? Tātad nevis individuāliem lietotājiem, bet tieši biznesa klientiem tātad viesnīcām. Jums izveidos trīs tīrus, viņus tā kā pazemina savā uh, klasifikācijā. Šis reitings tad viņiem samazinās, vai jūs viņus pat izslēdzat, vai kā, kā tas notiek strīdus gadījumā. Tālāk Spāņu asociācijas. Es saprotu, protams, ka ir droši vien ļoti sarežģīti izsekot visām likumdošanas izmaiņām tad vienīgais, ko es varētu arī ieteikt, varbūt ciešāk sazināties ar Spāņu Eiropas parlamenta deputātiem. Viņi varbūt varētu jums jau labāk izskaidrot un palīdzēt risināt daudz, varbūt neskaidrs jautājumus. Un jūs uzdevat arī precīzi jautājumus, un es ceru, ka ņemot jūsu bažas vērā, mēs arī izveidosim tādu likumdošanas ietveru, kas palīdzēs arī jaunu uzņēmumiem, arī maziem jaunu uzņēmumiem attīstīties un tieši aizsargās jūs pret lielo uzņēmumu, varbūt negodīgu attieksmi pret jums. Es ceru, ka tiešām izdosies. Un vēlos jums visiem norādīt. Varbūt visiem jums ar nemaz nerunāja. Mm. Es nevaru ar jums visiem satikties, aci pret aci, bet labprāt uzklausīšu jūs konkrēts ierosinājums, kā uzlabot šo priekšlikumu. Es apsolu, ka es visu izlasīšu, neapsolu, ka visu ņemšu vērā, bet noteikti izvērtēšu labākās idejas. Drīzāk es iestāšos par mazajiem uzņēmumiem tiešām panākt tādu līdzsvarotu arī spēku samēru ar lielajām platformām. Mums, protams, jānodrošina labāks līdzsvars nekā tas ir līdz šim. Paldies jums un ceru, ka mēs spēsim arī apvienā, apmainīties idejām arī turpmāk. Paldies! Tālāk Marko Zulo, lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties mūsu viesiem šī nozara, kur šobrīd ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. Un es to uzreiz arī gan varu teikt, pirmkārt, jau no lietotāja pozīcijām. Mums, protams, ir vienmēr šīs bažas, ka varētu izveidot arī monopolu situāciju. Mēs no savas puses tieši strādājam pie šiem noteikumiem. Es domāju, ka daudz noteikumu, protams, teorētiski skatās labi, bet praksē rodas papildus uh, apdraudējums, ja pilnīgi apgrūtinājums uh, mazajiem uzņēmumiem. Lielajiem uzņēmumiem, protams, ka vienmēr ir iespējas labāk pielāgoties jaunajām prasībām, bet mazajiem rodas milzīgs administratīvais sloks tad es arī vēlētos. Protams, jums arī e, dot iespēju pastāstīt par uh, tam galvenajām problēmām, ko esat konstatējuši un ko vēlētos mainīt. Vēlētos arī papildus dzirdēt jūsu ierosinājumus attiecībā uz caurskatāmību. gan, piemēram, ko darīt ar saviem datiem, lai informāciju neatstāt šādām pašplūsmām vai cita vadībā. Un tā rezultātā mēs redzam, ka mazie uzņēmumi saskars ar lielām problēmām. Bet mums ir ļoti svarīgi nodrošināt patērēt aizsardzību. Jā, paldies! Tā tad, oh, bet labi, man būtu arī pāris jautājumi. Tas nav konkrēti katram domāts, bet e, tā kā vēl pārdomām un jūsu komentāram, tad mēs runājam biznesa biznesam šo modeli. Arvien ir neskaidrības. Īsti kā vajadzētu kam darboties un, piemēram, šīs domāšanas situācijas. Ar booking.com pēc jautājuma. Vai jūs varat samaksāt, lai ir, jūs ierindotu augstāk klasifikatorā? Man bija vēlreiz jāuzdod kādas piecas reizes un beidzot saņem atbildi, jā, ir iespējams. Tad kāpēc gan uzreiz to nepateikt? Ka var samaksāt, un tad jūs paradīsieties uzreiz jau kā pirmais. Tātad šāda iespēja pastāv. Kāpēc tas jāslēpj? Tālāk. Hotrak pārstāvis, ja? Viņi saka, viņi gribētu, lai nodrošina piekļuvi datiem, bet esmu vienlaikus esmu dzirdējis, un mana pieredze to rāda, izmantojot bookingu, jeb rezervāciju veicot ar kādu platformu. Tad viesnīca man sazinās un prasa, vai es gribu uh, tā kā um, mm, apgreidu. Uh, uh, viņi tātad ir uzzinājuši, viņiem ir mani dati. Tātad nav tā, ka viņiem nebūtu piekļuva maniem datiem. Tā kā droši vien šos daudzos jautājumus varētu atrisināt. Tātad pēc skats skaidri. Piemēram, Google meklētājā skaidri pasaka, samaksāt reklāma. Tas parādās ļoti grodi, godīgi tad. Bet, nu, žēl, ka uz to reaģēja tikai pēc tam, kad ir bijušas daudz sūdzības. Manuprāt, gan pašiem uzņēmiem godprātīgāk būtu bijis, jo uh, jau laicīgi reaģēt un godīgi atzīt, kāda ir tā biznesa praksa modelis. Nu, lūk, tādi daži jautājumi. Es redzu, ka Čulija tikko atnāca. Varbūt, ka te uzreiz kaut kas, ko vēlēs pajautāt, labi vēlāk. Nu labi, tad vārds katram atkal no jums pēc kārtas, un jūs varat dot savas atbildes un komentārus. Lūdzu, jums vārds. Well, thank you very much. Uh... Paldies. Tiek uzdots jautājums par šīm kolektīvajām sūdzībām. Jāsaka, ASV likumdošanā tas ir atrunāts, ja tā ir civila prasība tad kāds indivīds, eh, kas ir ticis maldināts, var eh, tie, griezties tiesā ar sūdzību, tātad, nu, vai pārstāvot kādu cilvēku grupu vai pats savā vārdā. Jūs, ja, piemēram, nopērkat automašīnu un tur kaut kas nav kārtībā, un tad eh, vēl ir tūkstoši citu cilvēkam ir tāda pati ķibela, nu tad viņi var vērsties tiesā ar šādu prasību. un pēc tam šī lieta tiek izskatīta attiecīgi. Kas tad ir jāņem vērā šajā procesā? Pirms uzsākt vispār lietas izskatīšanu, tiesas izskata, vai šis uh, kolektīva grupas pārstāvis patiešām var tikt uzskatīts par šādas grupas pārstāvi, vai visiem pārējiem arī ir līdzīgas sūdzības, vai tomēr viņiem ir arī, nu, kaut kādas pašiem savas individuālās intereses, un tādēļ varbūt eh, nevajadzētu visiem kopīgiem spēkiem turpināt šīs sūdzības eh, tālāku izskatīšanu. Ja mēs runājam par uh, Google Search un par šīm dažādām uh, klasifikācijām, Un, ja kāds uzņēmums ir, piemēram, noraizējies, ka viņi šajā klasifikācijā neatrodas, piemēram, pietiekam augstu, nu, protams, kāds tad atrodas augstākā vietā. Un, nu, un tie, kas parasti ir augstajās vietās, nesūdzas. Uh, Un tad, nu, kāda ir šīs sūdzības būtība, vai tiek prasīts, ka mainīt vietu uzņēmumu klasifikācijā, vai arī ir eh, jārunā par caurskatāmību, tad, piemēram, tie, kas iesniedz šo sūdzību, ir jāpārliecinās, ka viņi pārstāv lielāku grupu, lielāku cilvēku kopumu. Mēs esam diezgan nobažījušies, ka šīs grupas parasti, nu, vēl kāds cits finansē, piemēram, kādas uh, organizācijas, kas, nu, nemaz tik ļoti nav noraizījušās par individu tiesību ievērošanu. Ja mēs runājam par potenciāli maksāt un par to, ka ir uh, iespējas samaksāt, lai atrastos klas klasifikācijā augstāk, jāsaka, Google ļoti uzmanīgi skatās, kā šie maksājumi ir notikuši un attiecīgi, kā ir mainījušās, kā ir mainījusies šī vieta klasifikācijā. Uh, Un, ja jūs kaut ko meklējat, piemēram, jūs varat arī redzēt, ka Google par konkrētām, lai ievietotu konkrētu informāciju, nav pieņēmis maksājumu. Tas caurskatāmības vārdā. Paldies! Paldies pirmām kārtām par visiem šiem jautājumiem, saka Laurin Kārīkungs. Mēs neesam atbildīgi par produktu ražošanu un uh, pārdali, mēs vienkārši es, un realizāciju mēs esam atbildīgi par, uh, teiksim, piedāvājam uh, nu, šādus kontaktus, uh, mēs piedāvājam iespēju kādam nopirkt produktu, ko kāds cits atkal piedāvā eBay platformā. Ja mēs runājam par piekļuvi datiem, Tas jau izskanēja vairākas reizes. Vairāk tiek runāts arī par uh, dažādu tādu analītiskā ceļā iegūtu informāciju, par dalīšanos tajā. Mēs, protams, varam uh, dalīties informācijā, eh, domājot par uh, mūsu tirgus analīzi, ja, mēs, ja mums tas varētu palīdzēt kļūt veiksmīgākiem un pārdot vairāk un e, šādu informāciju varētu izmantot. Un ja tā varētu patiešām e, nu, dot e, kaut kādu taustām labumu, mums, protams, būtu arī motivācija to darīt. Bet, protams, ja kāda veida datus mēs savā platformā nepiedāvāsim, ja nu, tas akurāt neko, nekādu papildu vērtību nepiedāvās mūsu pakalpojumu izmantotājiem. Ja mēs runājam arī par šīm klasifikācijām, arī paši uh, pircēji, patērētāji vērtē iegādātos produktus un uh, tas arī atspoguļojas uh, meklējot konkrētus produktus mūsu meklēšanas ierīcēs un e, mēs paši varam tātad e, izvēlēties, pēc kādiem parametriem meklēt e, šīs preces vai pēc savu atrašanās vietas cenas un tā tālāk arī par pakalpojumu kvalitāti ir iespējams saņemt informāciju. Un mēs, protams, arī negribam, lai notiek kaut kāda tāda kaitniecīga šīs informācijas izmantošana. Mēs gribam piedāvāt vislabāko, uzticamāko informāciju mūsu pakalpojumu lietotājiem, Eh, un dažas detaļas tātad eh, uz attiecībā uz informāciju netiek paustas atklātībā. Paldies! Lohbīlera kungs, Šaldemozes kundze uzdeva uh, vairākus jautājumus, kas attiecas tieši uz man darbības jomu, un šķiet citu kolēģi jautājumi vairāk attiecas uz Hotrek. Uh, savu 15-gadīgo pusaudzi jūs varat informēt par to, ka tas viss ir balstīts uz uh, pamatotiem skaitļiem, nevis kaut kādiem sagrābstītiem skaitļiem. Jāsaka, mēs paši redzam, cik eh, daudz cilvēki ir ehm, aplūkojuši konkrētu viesnīcas istabu un cik kurā vietā ir to rezervējuši, vienalga vai esat Kalifornijā vai Austrālijā, cik eh, reizes konkrēti viesnīca ir rezervēta pēdējās diennakts laikā un tā tālāk. Jāsaka, katru dienu booking.com tiek rezervēts aptuveni eh, 1,5 miljoni uh, mītņu, un tātad minūtē tie ir vairāk tūkstoši. Mums ir īpaši algoritmi, lai to visu varētu konstatēt, uzskaitīt un uh, Protams, jūs varat apskatīties viesnīcu, piemēram, svētdienā, tad domājat, ai, nu labi, tad atgriezīšos, rezervēšu to eh, citreiz, un ja jūs redzat, cik daudz cilvēku šo viesnīcu jau ir rezervējuši, un ka varbūt tā varētu jau būt pilna pēc kāda laika, nu varbūt tad jūs ilgi nedomāsiet pirms pieņemt lēmumu. Ja mēs runājam par monopolu risku, eh, domājot par viesmīlības platformu tirgu, uh, Mēs esam aptuveni 1,4%, 1 ceturdaļa tirgu ieņēmuši un 3 ceturdaļas ir citi uzņēmumi. Jūs prasījāt arī par to, ja jūs pārstāvat mazu viesu namu, vai jums vispār ir iespēja kaut kāda konkurēt šajā tīmeklī un vai arī Booking jūs eh, varētu konkurēt ar citiem viesu namiem. Nu, protams, jums ir jāsaprot, eh, ar kādu uzņēmēju darbības veidu jūs nodarbojaties, un jūs vēlties, lai pie jums brauktu viesi. Ja ir tāda laba cenas un kvalitātes attiecība, tad iespējams Booking lapā jums ir labas pozīcijas. Uh, Nu, jūs, protams, negribat visu likt uz vienas kārtas, varbūt jūs varat arī citas tīmekļa vietnes izmantot, bet jādomā arī par tiešaistes mārketingu un meklēšanu. Es varu pateikt godīgi, ja jūs pārstāvat mazu viesu namu, jums ir jāsaprot, vai jums ir iespēja, teiksim, konkurēt ar lielajām viesnīcu ķēdēm Booking.com. Nu, ja man ir atbildes šādi jautājumi, es teikšu, ka, nu, jums nāksies pasvīst. Tas nebūs tik vienkārši. Protams, jūs uzņematies risku, un ja kāds uh, uzklikšķina uz uh, jūsu viesu nama, piemēram, citās lapās tur ir vēl papildus samaksa, un Mēs eh, savu peļņas daļu saņemsim tikai tad, ja cilvēks patiešām jūsu viesnīcā būs reģistrējies, palicis tur pa nakti un pēc tam aizbraucis prom. Tā tad riska nav nekāda. Jautājums par to, vai mēs sodām biznesa partners tad, ja viņi sūdzas. Nē, mēs to nedarām. Ja ir eh, līguma noteikumi lausti, pārkāpti, tad, protams, mēs varam no sarakstiem, no klasifikācijas kādu viesnīcu viesnām izņēmu, bet pirmām kārtām mēs eh, gribam problēmu risināt. Ir 4000 cilvēku, kas eh, strādā nodaļā, kas ir atbildīga tikai par šiem par šo īpašumu, nekustajiem īpašumiem, kas sazinās ar mūsu partneriem. Uh, Mums patiesībā ir citas prioritātes, nevis uh, sodīt, uh, teiksim, mītņu, naktsmītņu īpašniekus. Mēs vēlamies piedāvāt pēc iespējas labāku, plašāku šo paleti, daudzveidību, un mēs gribam ar šiem cilvēkiem sadarboties, nevis viņus sodīt. Tā galīgi nav mūsu prioritāte. Priekšsādātājs kundze, ja tiek runāts par. Uh, skaidrības trūkumu vai, piemēram, viesnīcas var samaksāt, lai klasifikācijā paceltos augstāk. Es teikšu ļoti vaļasirdīgi, mēs visi vēlamies arī kaut ko jaunu iemācīties, mainīties domām, kaut ko uzlabot. Un otrām kārtām, nu nevar visu tikai melnbaltās krāsās pasniegt. Ja man šādu jautājumu uzdod, es atbildēšu ar nē, šādu garantiju nav. Uh, Vai ir arī iespējas kaut kādu papildus mārketinga instrumentu izmantot, jo ar papildus samaksām paceļoties augšāk šajā klasifikācijā, nu tādas manevrēšanas iespējas ir. Arī tāpat kā Google un Amazon, jūs varat šeit eh, tādu piezīmi redzēt pie citām viesnīcām, tur ir rakstīts eh, promoted. Pēdējais piekļuve datiem, tātad. Uh, nu, patērētāji nav neviena īpašums. Es eh, negribu, lai Booking, Accor vai kāds cits ietekmētu mani, manu izvēli. Un uh, es pats arī nevienmēr Bookinga rezervēju viesnīcas, jo ir mazas uh, tādas uh, īpašu nišu aizpildošas viesnīciņas, uh, kas uh, nemaz negrib būt Bookingā. Es pats arī tātad tās rezervēju patiešo šo viesnīcu mājaslapā. Patērētājs nevienam nepiedara, mēs nevaram viņam neko diktēt. Protams, esmu saņēmis arī zvanus un WhatsApp eh, ziņas no viesnīcām, kas eh, saka, lai es drīzāk atceļu savu rezervāciju bookingā un rezervēju patiešu, un nu, es nezinu, vai tas ir godīgi vai nē, nu tas paliek jūsu ziņā izvērtēt. Un visu beidzot, jā, pēdējais jautājums, uz ko atbildēšu, bet tika uzdots vairāk, tādēļ arī atļaujos atbildēt nedaudz ilgāk. Privātuma ierobežojumi ir datu drošības ierobežojumi. Mēs uzskatām, ka mūsu sistēma patiesībā ir drošāka nekā mūsu, piemēram, biznesa partneru rezervācijas sistēmas. Mēs runājam arī par datu kompromitēšanu. Mums ir arī ļoti labs pakalpojums, pakalpojumu dienests mūsu patērētājiem. Mēs varam arī cilvēku pēc rezervācijas, pēc eh, apmešanās viesnīcā var aizpildīt anketu. Eh, nu, tas neaizņem ilgāk par piecām minūtēm. Vai, piemēram, tur ir uh, autostāvvieta bijusi viesnīcā un tā tālāk, un, protams, šāda informācija ir ļoti vērtīga arī citiem. Paldies! Ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Varbūt tikai daži vārdi par tirgiem. Mēs redzam, ka ir divas platformas, eh, kuras, kurās eh, ir reģistrēti vairāki simti tūkstošu naktsmītņu, 25%, nu varētu runāt par tādu, zinām, oligopoliju vai monopolu. Pēdējo četru gadu laikā mm, ir ļoti lielā mērā mm, pieaudzis šo reģistrēto vietu skaits. Mēs uzskatām, ka situācija, nu tas nav vienkārši godīgi Kolēģis no Booking.com šķiet runāja par tādu negodīgu izmantošanu, piemēram, jūs paskatāties booking lapā, kas tur notiek, um, kādas ir cenas, un tad paši mm, viesnīcu sameklējat viesnīcas uh, tīmekļa vietni un rezervējat tur patiešo. Tika teikts, ka booking.com no tā gan necieš. Ja mēs runājam par Eiropas konkurences tīkla vērtējumu īstenībā e, nekādi pārkāpumi netika atklāti, tādēļ mums ir jārunā par maziem uzņēmumiem, kam ir jābūt iespējai konkurēt ar lieliem uzņēmumiem. Mēs ļoti labi apzināmies, kā norisinās šī datu pārnese internetā, kā tiek izmantoti zīmoli, un, protams, ja jūs nevarat kontrolēt to, kā jūsu zīmols tiek izmantots, situācija ir ļoti sarežģīta. Mans kolēģis runāja par tiešajām rezervācijas iespējām. Ja mēs vēlamies tiešo rezervāciju, arī ir jāpiedāvā uh, iespējas mazajiem uzņēmumiem, mazām uh, viesnīcām, izmantot mūsu platformas. Tālāk pieminēšu arī apusējību. Tieši šobrīd, piemēram, ja Booking kom izmanto kāda viesnīcas zīmolu, piemēram, uh, viesnīca pati booking.com šo zīmolu, preču zīmi nevar izmantot, nevar izmantot logo. Ja, piemēram, kādā platformā ir iespējams rezervēt dažādas viesnīcas, ir jābūt vienotiem noteikumiem un ir iespējams arī paaugstināt cenu, lai varētu sekt arī komisijas maksu, ko paņem kā par starpniecību Booking.com. daudzi uh, tieši rezervē viesnīcas booking.com, ņemot vērā arī šo lielo mārketinga ietekmi. Tādēļ mums noteikti to vajadzētu uzskatīt. Ja runājam par šo klasifikāciju, ja uzņēmums klasifikācijā investē vairāk, nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem tas notiek, pēc kādiem kritērijiem, piemēram, šīs vai cits viesu nams ir augstāk atrodams. Mums tādēļ ir jārunā par uh, īpašu uh, tādu inspektoru, kas varētu uh, pētīt, kā darbojas šīs klasifikācijas. Ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai gan priekš uzņēmumiem, gan priekš patērētājiem. Uh, Viņš nezina, vai patiešām tas, tā ir tā labākā viesnīca, vai vienkārši tā ir samaksājusi, lai pakāptos augstā klasifikācijā. Bosuitas kundze atbildot jums, ja jūs, piemēram, samaksājat uh, tīmekļa vietnē, tad ēpasts, kas jums tiek nosūtīts, uh, tur nav uh, arī, nu, nekāda cilvēka vārds, tas ir tāds automatizēts numurs, automatizēts e-pasts, jūs nevarat atbildēt tieši. Es domāju, ka tomēr ir e, jābūt tādai tiešākai saiknei, lai parādītos arī, kas tad īsti šo e-pastu ir nosūtījis un lai cilvēki varētu arī vērsties tad ar jautājumiem pa tiešo. Mēs uzskatām ka daudzi mazi uzņēmumi, diemžēl, tiek izņemti no klasifikācijas un nevar ievietot informāciju booking.com. Mums ir jādomā par 9. panta piemērošanu sūdzībām, ja nav bijuši nekādu nekādi kriteriji, lai izņemtu no rankinga viesnīcu, un tas tomēr ir noticis. Uh, ir jābūt šādai caurskatāmībai, tas ir ārkārtīgi svarīgi un jāpiemin arī uh, sankcijas un sodi, kā ir minēts trešā pantā ar tā apakšpunktiem. Mēs uzskatām, ka uh, šī trīs gadu pārskatīšana būtu nepieciešama, eh, ņemot vērā to, cik ātri mainās situācija, cik ātri parādās jauni izaicinājumi. Tas būtu tikai pamatot. Paldies! Paldies, uh, Šaldemos kundze. Es aizstāju tagad priekšsēdētājs kundze, kas atgriezīsies pēc uh, kādām trim minūtēm, bet Meho kundze. First, uh, thank you for your... Jā, paldies par jūs iepriekš teikto. Mēs centīsimies uh, ciešāk sastrādāties ar deputātiem. Un runājot par konkrētajām izmaiņām, kuras mēs piedāvātu, vispirms vajadzētu ierobežot aptvērumu apzinoties, ka te nav uh, runa par vienu un to pašu, jo lielie uzņēmumi atšķiras no mazajiem, uh, jo ne visi ir uh, mazie uzņēmumi, kas izmanto lielās platformas, un mazās platformas nevienmēr arī izpilda uh, regulas, jo tās nemaz nevar resursu trūkuma dēļ. Tātad sodi par uh, regulas uh, neīstenošanu vajadzētu uh, Nu, tos samazināt mazākam platformām. Otrakārt, ir svarīgi, lai būtu elastība, lai varētu mainīt klasifikācijas sistēmu. Ja noteikumos jūs atrunājat klasifikātora darbības veidu, bet ja 15 dienas pirms tam ir jāinformē par izmaiņām šajā klasifikātorā, tad nav iespēju mēģināt novērst sliktu uzvedību no negodīgiem spēlētājiem. Un, uh, Treškārt, lai precīzētu septīto pantu, 2b, nu, mūsuprāt, tas ir ļoti tāds neskaidrs un mulšanošs. Lielas paldies, un komisijas pārstāvis Stenka kungs, jā, paldies. Rēģējot uz paneļa dalībnieku mm, un deputātu teikto, vispirms šīs juridiskās procedūras, protams, ir Amerikai raksturīgas šīs kolektīvās mm, prasības, ko jūs pieminējāt, bet, nu, Nu, nav tā, ka daži m, mm, eh, cilvēki var iegūt kompensācijas no Google, bet eh, m, mm, lieta runa ir par to, ka ir jāpadara atbilstīgas politikas un lai būtu atbilstība šīs regulas pantiem, nevis tā, ka vienkārši mm, būtu runa par individuālām transakcijām starp eh, ārstiem un pacientiem, piemēram. Nu, tas ir Mm, tā, ka sekas būtu tādas, mm, ka ja piektais pants netiek ievērots, tad turpmāk jums tiks prasīts to ievērot. Un mm, šajā pantā ir skaidri mērķi, gada veida caurredzamība tiek sagaidīta, un lai tiktu ievēroti 5-3 atrunātie mērķi. Attiecībā uz eBay pārstāvi teikto par regulatīvo uh, satvaru plašākā kontekstā. Es piekrītu tam, ka nepieciešams uzņēmumiem draudzīgs satvars kopumā. Tas nav vienīgais priekšlikums, tas platformas piekri, priekšlikums. Un mēs ceram, ka kopā ar priekšsēdētāju uh, šajā komitejā, ka mums izdev, izdosies digitālo vienoto tirgu padarīt par realitāti, lai būtu vieglāk pārobežu darbību. Es nevēlos tā, lai MVU tikai at, eh, būtu atkarīgi no platformām, bet lai platformas eh, atraisītu iespējas pēc iespējas vairāk uzņēmumiem, un tam ir nepieciešams labs likumdošanas satvers. Jūs arī runājāt par platformu diversitāti Mm, kuru aptveram aptvērumā. Un arī šie temati, kurus risinām, ir ļoti kopīgi un horizontāli, jo e, visi šie tirgi, par kuriem runājam, mm, tiem kopīgais ir tiešsaistes darbība, un tāpat ir arī šī sarakstu riski, tāpat ir e, ranžēšanas mehānismi, kas ir neizbēgama platformu uh, Um, darbībā, un arī dati spēlē savu lomu. Tātad šīs problēmas ir vairāk vai mazāk viens un tās pašas. Detalizēti te nav nekas izklāstīts, bet ir šī kopīgie principi, veselā saprāta principi, uh, kurus vajadzētu iekļaut katrā platformā. Un tad, nu, uh, te es arī atbildu Spānijas kolēģei, ka pat mazām platformām mūsuprāt nevajadzētu būt grūtībām īstenot šīs prasības. Mēs nerunājam par uh, GDPR tipa atbilstību, par datu aizsardzību, bet eh, par to, ka ir jābūt skaidrībai par spēles noteikumiem. Vienīgais tāds grūtākais kritērijs ir mm, par sūdzībām, nu tur ir eh, daļējais atbrīvojums, tomēr ir eh, Mm, šīs skaidrības tā, lai biznesa partneriem būtu mm, drošība, un tā ir saprotama prasība. Mēs ne uh, sakām, kā visām platformām, kas ir 27 tūkstoši Eiropā, ka tās visas ir uh, sliktas ar sliktām praksēm, bet nu arī varbūt kāda jauna platforma tādējādi izvairītos no kādas kļūdas, ko citas ir pieļāvušas. Mm, šāds lietas var notikt arī lielākās platformām. Uh, bet nu, mēs to nebijām īpaši mm, risinājuši šajā attīstības procesā. Mm, beig beigās ir šie uzticīgie klienti, kuriem mm, šīs attiecības nebija tik ļoti labi atrisināts ar pakalpojumu sniedzējiem. Lai tas tagad būtu atrisināts pār robežām, nav tikai lielās platformas mazlietotāji. Tagad eh, mūsu pētījumos mēs secinājām, ka platformas uh, vairākos dažādos ekonomikas segmentos var drīz vien nonākt tādā situācijā, kur ieguvēji ir specifiski tirgus dalībnieki, bet mm, tomēr ne jau visas mazās platformas ir pilnīgi nevainīgas, kad mēs mm, prasām uzņēmējiem norādīt uz tām platformām, ar kurām uh, bija problēmas, ar kuriem viņi strādāja. Nu, bija daudz mm, šādas platformas un grūtības. Bija arī mazās platformas, kur bija problēmas, kur bija mazākā 200 darbinieku, kas būtu maza mm, platforma tādā globālākā kontekstā. Un dažādos segmentos ir miljoniem lietotāji, un nu, tu varbūt runa par uh, Mm, eh, aplikāciju eh, šiem tirgiem, veikaliem, citiem, kurus mēs tik labi nezinām, un kaut kāda platforma pārdod eh, pulksteņu vai alu vai vīnu vai mākslas priekšmetus un tā tālāk. Nu, tas var būt saujiņi cilvēku, bet miljoniem lietotāju, un tāpēc uh, kāds, kas pārdod eh, pulksteņus, eh, ālu vai vīnu. Protams, viņam ārkārtīgi svarīgi sasniegt šo attiecīgo tirgus segmentu. Tā tad ir mm, šīs tradicionālais nošķīrums starp lieliem maziem, kas nedaudz kļūst izplūdis. Tad nu, mūsu noteikumi ir tādi, kurus viegli izpildīt. Tāpēc arī mēs atturējāmies no tā, ka mēs pārāk daudz eh, saliktu šajā regulā. Hortek pārstāvis nāca klajā ar saviem ierosinājumiem, tāpat kā citi pēdējo gadu laikā, un mēs apzināti nolēmām koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem. Un mm, tā vietā, lai būtu kaut kādi pamata noteikumi un arī kādi mm, pamata idejas par to, kā vajadzētu rīkoties arī citās mm, ekonomikas jomās, nu tad varētu būt arī tālāki risinājumu. Un tad, protams, arī observatorijai ir paredzēts pārskata klauzula, lai risinātu kādas uh, problēmas, kas vēl varētu parādīties. Un visbeidzot, priekšsādātāji, jūs arī uzdevāt precizējošus jautājumus, bet es domāju, ka tas arī, zinām, mērā apkopo visu priekšlikumu kopumā, jo te ir runa par lielāku skaidrību attiecībā uz spēles noteikumiem. Mūsu ierosinājums ir nemainīt spēles noteikumus. Uh, Nav tā, ka mēs aizliedzam kaut ko, bet eh, ka platformām, vai tas būtu lielas vai mazas, būtu jābūt skaidrībai, kādā veidā tas nodarbojas ar savu uzņēmēju darbību, un par to tad arī ir šis priekšlikums. Lielas paldies! Priekšsādātājiem pašai ir daži jautājumi, jo ir vēl atlicis laiks diskusijai. Uh, Un mm, galvenokārt šis jautājums attieksies vairāk uz booking.com. Mm, tā darbība vieglāk ir saprast, jo mēs visi to esam lietojuši. Un tad nu, mans jautājums būtu par mm, godīgiem noteikumiem, fair terms. Mm. Es pati domāju, ka ir taisnīgi, ka ir jāmaksā 15% eh, jums, ja jūs ar jūsu palīdzību viņiem izdodas uh, Nu, veikt rezervāciju, aizpildīt uh, numuriņu, bet uh, vai mm, uh, viesu namiem bed and breakfast tipa, mm, vai tad viņiem neļaut pārdot kādus citus numuriņus, mm, kas viņiem ir par kādu zamāku cenu, un nu, jums ir savi noteikumi, jums ir jāpārdot par to pašu cenu, bet vai tas ir godīgs noteikums? Jā, jūs uh, maksājat par tādu pašu cenu, par tādu pašu produktu, bet nu, jūs varat arī pēc tam lemt par cenu citiem produktiem. Vai tas ir godīgi? Un nu, tad jautājums arī komisijai, kāpēc jūs neierosinājāt, izmantojāt, kāpēc jūs neizmantojāt fair terms mm, izteikumu regulā? Varbūt tad būtu lielāka skaidrība. Uh, par to, ka platformām būtu jābūt godīgiem nosacījumiem, nevis tikai vienkārši nosacījumiem. Lūdzu. Paldies, es ļoti priecājos, ka mums ir atlicis laika, lai mm, iedziļinātos detaļās, jo tur arī slēpjas vēlns, kā mēdz teikt. Runājot par paritātes klauzulām un uh, lielākās labvēlības režīmiem, MFN. Uh, Nu, ja man dosiet nedaudz laiku, tad es sīkāk paskaidrošu šo jautājumu, jo ir neskaidrības starp šo plašo un šauro paritāti. Un 2015. gadā bija būtiskas izmaiņas, kad Eiropas ekonomikas zonā pēc sarunām ar konkurences mm, iestādēm mēs nolēmām ieviest plašo un šauro paritāti. Jā, plašā paritāte nozīmē to, ka uh, Eh, viesnīca vai viesnams nevarēja piedāvāt zemākas cenas mm, eh, pa kādu citu mm, reklāmas kanālu, vai tieši saistē, vai tieši vai netieši, un nu, tā bija šī plašā paritāte. Tā tad, nu, ir pagātne, es domāju, nevien šajā sektorā vai eh, šajā mm, daļā neaizstāv šo konceptu. Ko tad nozīmē šaurā paritāte? Tas nozīmē, ka jebkurā citā kanālā ar vienu izņēmumu, ka uh, ir iespēja mainīt šīs cenas, jo, protams, ir viens kanāls, kur mēs uzsveram to, ka tur nevar būt maiņ, izmaiņas, ir paša hoteļa mājaslapa, kas ir viena klikšķā tālumā. Viss, kas ir uh, netieši saistē, vai tas būtu faks, telefons, vai pat eh, pats eh, klients, kas Google atrada uh, viesnīcu, piezvanīja un prasīja, vai nevarētu nedaudz samazināt cenu. Tas viss ir iespējams, es nesaku, mums tas patīk, bet tādi ir šie spēles noteikumi godīgie. Un, ja es runāju par tirgus daļu, tad OTS ir 15% un tiešais netiešais internet kanāls ir kaut kur 10%, tātad divas trešdaļas vēl atliek 17% tirgus daļai, kur ir absolūta brīvība un iespējas piedāvāt labākas cenas. Es tiešām esmu gandarīts par iespēju precizēt šo jautājumu. Nu, par to, vai tas ir godīgi. Konkurences iestādes Eiropā, konkurences ģenerāldirektorāts un arī konkurences padomu tas ir tīkls, par to ir um, pievērsušies šiem jautājumiem. Nu, mm, Vācijā bija viens gadījums, bet viss, kas varbūt bija pret to, bet uh, vairākums visi pārējie uzskatīja, ka ir šis taisnīgums pēc ekonomiskiem pētījumiem. Uh, Tik secināts, ka 2015. gada apņemšanās var tikt pieņemtas. Nu, arguments ir šī uh, brīv, brīvās iespējas tā, lai būtu iespēja brīvi e, rīkoties, un tad, nu, par godīgumu runājot, ir godīgs interešu līdzsvars starp mūsu biznesa partneriem un mums pašiem. Paldies! Stenka kungs. Nu, kāpēc gan mēs neizmantojām uh, vārdu fair, taisnīgs? Nu, vispirms mēs uh, to izmantojam virsrakstā, jo runa ir par godīgumu, taisnīgumu un cauradzamību, jo, nu, uh, Jā, nu, vajadzētu. Mēs nevēlējāmies iekļaut klauzulu, ka nevajadzētu būt netaisnīgiem mm, rīcības gadījumiem. Nu, notiek debatas, diskusijas starp Hortrek un Booking. Viena saka, ka nav godīgi, ka viesnīcas nevar piedāvāt lētākus pakalpojumus savā mājaslapā, un cits saka, ka nē, ka nav mm, tas godīgi. Uh, Nu, un tad nu, mēs te varam vienmēr eh, likt šos eh, divus argumentus vienotram pretī, kas tad ir eh, taisnīgi, kas netaisnīgi, bet nu, ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to. Tad būtu melnais klauzulu saraksts, kuras mēs uzskatītu par netaisnīgām. Nu, tāds būtu viens variants, bet nu, tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. Ko tad mēs paveicām? Nu, Pat pati regulā, mm, katrā pantā tur ir arī precizēts, ko tad mēs uzskatām par netaisnīgu. Mums nav netaisnīgu klauzulu saraksts, kas ir būtu aizliegts, bet mēs sakam, ka ir negodīgi, ja jūsu noteikumi ir neskaidri, ir negodīgi, netaisnīgi, ja jūs mainat to, bet jūs nedodat divas nedēļas, 15 dienas, tā lai pielāgotos. Un nav taisnīgi, ja nav skaidrs, kā klasifikātori tiek veidoti un tā tālāk un tā joprojām. Tātad katrs pants principā ir par šo netaisnīgumu. Netaisnīgums ir visas regulas virsrakstā, un mm, mēs domājam, ka noteikumi un panti arī novērš netaisnīgumu, kuru mēs esam atklājuši savos pētījumos. Lielas paldies, Deberāna kungs! Lielas paldies, Un paldies arī Werneram Štengam par sniegtiem skaidrojumiem. Nu, tas eh, droši vien tāds personisks viedoklis. Ja šī regulas eh, nosaukuma priekšlikums ir taisnīgums un cauradzamība, nu mēs eh, redzam, ka tomēr tās iztrūks laikam arī patērētāju likumdošanā, arī uh, komercprakses direktīvā, kas tiks grozīta, un vēlētos vēl vienu mm, lietu piebilst par šauro mm, paritātes klauzulu, kaut arī eksperts es nesmu. E, mēs redzējām, un komisija varēs apstiprinās, ka tur rezultāti īsti nebija, e, jo mans kolēģis un partners no booking.com aizmirs vienu lietu, ka viesnīcas nevarēja ievietot zamāku cenu pašu mājaslapām. E, tātad te atkal ir jautājums par to, kā to interpretēt, jo, nu redz, ir fantastiski piezvanīt uh, pašiem vai mm, bezsaistē meklēt iespējas iegūt zemāku cenu. Nu, es neteikšu, ka tā būs diskriminācija, tas būtu pārāk spēcīgi teikt, jo mēs tomēr esam partneri un džentlmeņi, bet mm, skaidra praksa būtu tāda, ka, mm, nu, ka viesnīcai nebūtu iespējams to ievietot savā mājaslapā. Kad mēs runājam par digitālo darbu programmu, mēs raugāmies uz digitālu nākotni. Tā tad to vajadzētu kaut kā ieko, iekapsulēt, un tāpēc mēs to uzskatām, ka paritāts klauzulas eh, neievērošanu, jo, nu, drīzāk es vēlētos runāt par tādu brīvu mm, eh, kontroli biznesa lietotājiem, un es eh, domāju, ka jā, var būt šai iespējai, ka uzņēmējs paliek booking.com, bet ka viņi var nedaudz mm, paši šo balansu regulēt. Lielas paldies, ka paskaidrojāt vēl papildus šos jautājumus. Es domāju, ka vēl vēlāk būs jāatgriežas pie šīs diskusijas. Daži runātāji vēl vēlas izteikties. Mēs vienojāmies, ka uzņēmumiem būs iespēja izteikties, izklāstīt savu mm, viedokli. Sinām ir pirmais uzņēmums Agate Novaka, eh, pārstāvšu uzņēmumu Paldies, vārds jums! Paldies par iespēju izteikties, īstenībā otro reizi šodien. Tie, kuri šorīt nepiedalījās sanāksmē, mans uzņēmums ir 1996. gadā dibināts Čehu uzņēmums, un eh, tas eh, nodarbojas ar mm, meklēšanas iespējām eh, šajā tirgu un Mm, eh, ir tāds eh, vietējais spēlētājs, kas ir vadošās pozīcijās. Vietējā tirgu šāds gadījums ir gana unikāls Eiropā. Īsnībā esmu nedaudz pārsteigta, ka mēs nerunājām līdz šim par, manuprāt, mm, eh, vispolitiskāko, vissensitīvāko priekšlikumu daļu. Proti šo pēdējo pēdējā brīža aptvēruma paplašināšanu uz meklēšanas mm, šiem programmām. Pirmkārt, tādu nemaz nav daudz mm, pasaulē, un eh, te varētu būt negaidītas sekas. Un ne, grūti risinājumi konkurences eh, problēma jautājumi Eiropas mm, spēlētāji, kā Sezam, piemēram, ir eh, kritis par upuru šādām negaidītām sekām. Un, uh, Te nu es nonāku pie tā, ka aptvērums tiek paplašināts uz meklētājiem un galveniem parametriem, kaut arī mēs mm, esam gandarīti par noteikumu precizējumiem un arī šos tiesības aizsardzības mehānismiem no komisijas puses, kā arī caurdzamība, arī ir ļoti pozitīva. Tomēr, kad mēs runājam par galveniem parametriem, mēs joprojām nezinām, kas noteiks galvenos parametrus parametrus eh, meklēšanas klasifikācijā. Mēs īsti nezinām, mm, vai mēs eh, izpildīsim regulu, vai būs atbilstība, vai mūsu paveiktais būs pietiekams, lai mēs ievērotu noteikumus, jo nav skaidrības, kas tad noteikti šos galvenos parametrus. Un eh, Te īstenībā meklēšana saistās ar eh, virkni parametru un eh, relevanci. Nu, tur arī paš, pašas programmas mācās mm, eh, gai, lietošanas gaitā, un tad nu, šis meklētājs sniedz unikālu atbildi, jo matemātiski ir taču ne mm, ierobežots iespēju skaits šiem vienādojumiem. Tātad pēdējo gadu laikā mēs esam veidojuši uh, metodoloģisku pamatu tree learning, tas ir tāda metodiska pieeja, tas ir arī mūsu biznesa noslēpums, mūsu īpašās prasmes, mums ir arī tiesības aizstāvēt šos savus biznesa noslēpumus, un kurš tad būs atbildīgs par šo pamatu parametru noteikšanu vispārīgos meklēšanos, meklēšanas gadījumos, kas arī nosaka šo klasifikāciju rezultātiem. Un eh, tātad par mm, eh, tehnikas eh, mācīšanos un arī klasifikātoru. Mm, nu, tas var novest pie neskaidrības, un mēs esam pret to, ka aptvērums tiek paplašināts uz meklēšanas programmām. Un arī ņemot vērā to, ko referenti teica par MVU, nu, mēs nesam MVU, mēs esam tādā īpašā mm, pozīcijā savā valstīm mēs vairāk kā tūkstots darbinieku nodarbinam, mēs vairs neesam MVU. Un tad vēl bildīšu dažus vārdus par noteikumiem. Mūsuprāt, tas nebūtu praksē īstenojams. Nu, tas to var izdarīt, jā, bet tas būs ļoti grūti ņemot vērā to, kā darbojas mājaslapas meklēšana, mm, ka tur ir 15 dienas iepriekš jābrīdina visus mājaslapas lietotājus. Tie nevienmēr ir arī mūsu klienti. Mm, tīkls attīstās, katru dienu ir izmaiņas, taču katru dienu tās notiek un 15 dienu termiņš par šo izmaiņu informēšanu, nu tas būs tāds izaicinājums. Lielas paldies! Šīs dienas pēdējais runātājs būs Rēgners kundze, kas pārstāv Spotify vārds jums. Paldies, Šaldemāzes kundze! E, tātad no Spotify puses viedru mūzikas straumēšanas mm, puses e, un Eiropas digitālo pakalpojumu Mm, šis kopums, kas aptver vairākas digitālās kompānijas platformas, spēlē ļoti svarīgu lomu, lai eh, ļautu satikties patērētājiem ar uzņēmumiem. Tātad tas ir tāds kā tie kalpo par vārtiem. Un tad, nu, šī pamatloma, būtiskā loma nozīmē, ka ir uzņēmumi, arī uh, straumēšanas uzņēmumi uh, arvien vairāk un vairāk atkarīgi no platformām, lai veidot attiecības ar patērētājiem. 80% no Spotify lietotājiem uh, mums piekļūst caur App Store. Tas ir viens no platformas piemēriem, bet mums ir arī uh, balss asistenta mm, platformas, tātad tie ir jauni izaicinājumi. Tas nozīmē uh, ka mēs arvien vairāk būsim atkarīgi no tā, cik platformas ir godīgas. Digitālās mūzikas jomā ir gan mm, negodīgas, gan diskriminējošas prakses. Mēs te nerunājam par visām platformām, bet nu, ir tādi gadījumi. Un šādas prakses ietver sevī to, ka platformas liek lietot vienotu maksājumu formu, ko izmanto platforma. Viņi var pieprasīt ļoti lielu maksu. Uh, nodevu, kas var ietekmēt patērētāju e, vēlmi mūs izmantot arī ierobežojumi komunikācijā ar klientu e, patērētāju. Tāpat ir ierobežojumi attiecībā uz to, kad nav iespējama sadarbspēja ar noteiktām platformām, bet patērētāji vēlas tās atrast, un šie ierobežojumi ir tad, kad platformas savā starpā konkurē vai ar trešām pusēm konkurē uh, Nu, tur ir īpašs ko interešu konflikts, un tad, nu, parādās netaisnīgas prakses augsts risks šajos gadījumos, kad platformas nosaka noteikumus uzņēmumiem, uzprat, tad samazinās inovācijas, konkurēt spēja uzņēmumiem un arī uh, klientu mm, izvēles iespējas sašaurinās. Runājot par risinājumiem mm, nelīdzsvara gadījumā starp uzņēmumiem un patērētēm, nu, tādu risinājumu īsti nav. Uh, un vairākos mm, pakalpojumu gadījumos ir bailes par to, ka varētu būt mm, kāda atriebība, mm, ja ir sūdzības. Nu, runājot par šo konkrēto regulu, tā ir ļoti svarīga, jo tā atzīst to, ka pastāv netaisnīga prakses gadījuma. Tas ir ļoti svarīgi. Tomēr priekšlikumā akcents ir uz cauradzamību. Patiesībā cauradzamība viena pati nevar novērst netaisnību. Jūs varbūt zinat, ko platforma mm, dara, bet eh, tas nenozīmē, ka kaitīgā praksa tāpēc mainīsies. Tāpēc mums šajā priekšlikumā eh, vajadzētu iekļaut divas lietas - specifisku pienākumu neiesaistīties noteiktās netaisnīgās specifiskās prakses, piemēram, uh, diskrimināciju no platformām attiecībā pret konkurējošiem pakalpojumiem un vēl nepieciešami efektīvi risinājumi. Mēs zinām, ka ir šī mediācija, kas īsti nedarbojas, ja ir uh, spēku disbalans interešu konflikta gadījumā, un tad vajag atbilstīgus risinājumus, lai nodrošinātu atbilstību ar šo priekšlikumu. Un uh, mēs ļoti gaidīsim iespēju ja izteikt kādus priekšlikumus par to. Uh, Lielas paldies, paldies kolēģi, paldies komisija, visi dalībnieki. Kaut arī tik daudz deputātu nebija, diskusija bija ļoti aizraujoša. Un tā ir tikai pirmā no daudzām. Mēs vēl turpināsim e, darbu turpmāko mēnešu laikā, sazināsimies savā starpā. Lielas paldies par šodienu, lielas paldies, ka sniedzāt lielisku vielu pārdomām turpmākajam darbam. Un tad ar to arī noslēdzu šīs dienas sesiju. Julia, did you want to send? Uh, just, to, just to clarify, I was closing. Tātad mēs tikai pabeidzam šo sadaļu uzklausīšanu, bet ne jau mūsu sanāksmi. Colleagues, uh, I think it's time to... Labi, varam atsākt darbu. Un tā kā priekšsādās šobrīd ir aizņemta, mēs tomēr jau varam ķerties pie nākošas darba kārtības jautājumu, un kas tieši ir par publiskā, ja balss sektora informācijas atkal izmantošanu. Un dot vārdu šeit kolēģiem. Ja paldies, priekšsādātājiem! mēs redzam pēdējo desmit gadu laikā. Valsts apkopotu dati ir ļoti e, pavairojušies. Un tādēļ ir ļoti svarīgi aktualizēt jautājumu, ko šiem visiem datiem darīt. Un principā vajadzētu pateikt, ka tie ir jāizmanto un ka tas ir e, pat vēlams. Un nu, tā iegūst uzņēmumi. Eiropas komisijas aprēķina liecina, ka informāciju apkopo valsts sektors um, jau iegūst, tātad aptuveni 3 miljārdu apmērā veido šī paralēla ekonomika, tātad, kas ir tieši ieguvēja no, no valsts sektora apkopotiem datiem. Un tas ir tiešām apsveicami, ja mēs varam izmantot valsts apkopotos datus. Otkārt ieguvēja ir pilsoņi, kas spēja līdz to aktīvi iesaistīties savās vietējās kopienās, sabiedrībās kopumā, uh, un zināt precīzi faktus, nevis tikai paļauties uz baumām un pieņēmumiem. Un ieguvumi, protams, ir pašas valsts, jo valsts pārvaldes līdz to īstenot savus pienākumus, īstenot savu rīcību politiku caurskatāmā veidā. Un vienlaiks arī liek vairākām iestādēm sadarboties savā starpā un arī izmantot šos datus liederīgi iestāžu sadarbības ceļā. Uh, un līdz to ieguvēja pati administrācija, valsts pārvalde. Un aprēķina liecina, ka datu ieguve jau uzreiz no paša sākuma faktiski uzreiz dod milzīgus ieguvumus. Un es arī apsveicu līdz to komisijas priekšlikumu, kas tieši vēl vairāk veicina šādu datu atkal izmantošanu. Komisijas izvēlēta pieeja tomēr nepamana ka daudz uh, no šiem datiem iegūst tieši lielie multilaterālie uzņēmumi. Savukārt pilsoniskā sabiedrība daudz mazāk. Piemēram, licencēšanas uh, nolīgums, ko ir ieguvis Google ar vācu kartēšanas dienestu. Viņi maksā pavisam nelielu um, nodevu. Seškārt cipari, kas viņam praktiski neko nenozīmē, bet iegūmi ir milzīgi. Pilsoniskā sabiedrība, savukārt kā OpenStreetMap, kas arī izstrādājuši um, arī ļoti tādu detalizētu pasaules karti, paļauties uz um, brīvprātīgajiem, diemžēl šādu licenci nevar iegūt. Tādēļ būtu jāvērš pret to, ka jūs tikai stiprinat lielos tirgus monopolistus, bet pretēji tieši arī atbalstītu pilsoniskās sabiedrības institīvas. jo nu, šāds solis, kāds ir piedzīvots Vācijā, kad Google samaksā nelielu nodevu un līdz to izslēdz no spēles citus um, iespējamos dalībniekus, tas tiešām nepiemērojami un ne, nepieņemami. Sastais pants, 2.1 punkts, pieļauj valsts pārvaldei iekasēt nodevas, lai sektu zināmu izmaksu daļu. Šī iespēja ir jānosaka arī robežojumiem. Datu atkal izmantošanai jābūt brīvai, bezmaksas. Tādēļ šeit noteiktais priekšlikums par datu kopumu ir apsveicams, bet ir jāpievērš atkal uzmanība, lai nebūtu tā, ka šāds saraksts veido tikai Eiropas komisija. Balsoties dalībvalstu pieredzi, es ierosinātu vēl papildus iekļaut šeit jau sarakstu pašā direktīvā kā pielikumu, ko vienmēr var aktualizēt, kurā atrunāt precīzu, aktuālu, caurskatāmu procedūru par aktīvo līdzdalību datu izmantošanā, lai ieguvēja tieši būtu pilsoniskā sabiedrība, kas aktuāli meklē dažādas risinājumus. Valsts pārvaldē, kas šobrīd nevēlas iesaistīties datu atklāšanā, bieži vien viņi izvēlas atklāt datus, kas neko daudz nepasaka. Vācijas pilsoniskās sabiedrības grupas bieži vien norāda šādu muļķību datu aktualizēšanu, ka uh, viņi tos pat sauc par krāpšanas datiem. Cilvēki aizmieg un sāk krākt, lasot šādus karliecības datus. Un um, faktiski skaidri jāpasaka, kur ir tie interesantākie dati un datu kopas, kas būtu jāatklāja. Lūk, to vajadzētu ņemt vērā. Uh, Un arī to varētu šeit ja skaidri atspoguļot, sagatavot datu sarakstus. Un vajadzētu vienmēr piedāt aktuālus datus, lai sasniegtu liels mērķus. Pirmkārt, direktīva nekādā veidā nedrīkst um, sasiet rokstām dalībvalstīm, kas jau šobrīd ir gatavas atklāt visus datus un attiecīgi izsniegt šāds licences. Otkārt, jāpalīdz dalībvalstīm, kas šobrīd vēl nav uzņēmušas visu šīs taistības un ne tādā attīstības posmā, kur vajadzīgs daudz atbalsta un iedrošinājuma datu atklāšanai. Un treškārt, Eiropas dimensija. Veicot tāds apkopotas dats Eiropas mērogā un to izmantošanu pāri Eiropas robežām. Un visbeidzot, direktīva varētu vislabāk raksturot ar šādu uh, vārdu kopu atvērtie dati. Direktīvai ir jāatklāj tiešām tas milzīgais potenciāls. Un tādēļ es arī uh, atsaukties uz Beļģiju, tiešām nosa aicināt nosaukt šo par atvērto datu Open Data direktīvu. Paldies, Julian! Tātad vārds ēnu referentiem. Un EPP vārdā tad tā būs Sapina Ferhaņa, bet saprot, ka viņa nav, un tad viņa aizstās um, Lainēns kundze. Jā, paldies, priekšsādātāji! Jā, kolēģi atzinīgi izsakās par komisijas institīvu. Uh, viņi arī saprot, ka tiešām tas ir milzīga vērtība, ko rada valsts sektors, un šos datus vajadzētu izmantot. Ir, protams, skaidrs, ka valsts sektora sagatavotā informācijai ir milzīgs arī ekonomiskais, sociālais un inovatīvais potenciāls. Valsts sektoram ir tad pieejama milzīga informācija, statistika, līdz pat arhīvu materiāliem, mākslas objektiem kas eh, ir iespējams arī ļoti svarīgi, piemēram, meteoroloģiskie dati, eh, kas arī mm, daudz citu veidu dati, kurus var izmantot arī pēļņas nolūkos. Bet ir ļoti svarīgi nodrošināt caurskatāmību un skaidri pateikt, kādu informāciju, skaidriem nosacījumiem kāds drīkst izmantot. Un jānodrošina vienot spēles noteikumi visiem spēles dalībniekiem. Šajā direktīvas pārskatā mums vajadzētu ļoti pievērst uzmanību šādiem aspektiem jāņem vērā valsts kompetenci, saglabājot to. Līdzinā direktīva šādā ziņā arī neuzliek nekādas papildus pienākumus par datu atklāšanu un pieejamības nodrošināšanu. Arī kritisko datu saglabāšanā tāpat jānosaka arī atsevišķās nodevas saglabājam, lai varētu tāds sekšanās izmaksas, bet arī kolēģi norāda, ka te mēs runājam tikai par zināmu daļu bet kā, cik liela daļa par to vēl vajadzētu turpināt diskusijas. Tā kā mēs runājam par augstvērtīgiem datiem, mēs saprotam, ka te nevar būt arī pārspīlēt šīs nodevas. Tālāk ir jānorāda, ka, protams, ka komisija pati var nolēmt, kas eh, būtu šie dati. Nu, tas īsti nav pieņemams, kā solis un pirsinājums. Tur ir tāda neskaidrība. Tas nebūtu pieņemami. Un kolēģi arī, protams, vēlas norādīt, kā sagaida turpmākās diskusijas turpmāko mēnešu laikā, pārstrādājot šo direktīvu. Paldies! Jā, paldies. Tālāk sociāldemokrātā Zankoncēlī. Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, esmu iepriecināta par šo komisijas priekšlikumu. Pirmkārt, jā, tiešām atvērtie dati ir tāda atvērts inovācija, jaunājums. Un gudri to izmantojot, mēs varam attīstīt labākus pakalpojumus un produktus. Tas ir milzīgs tātad resurss. Valsts pārvaldes radītie dati ir radīti par valsts naudu, un līdz to tiem ir jākalpo sabiedrībai. Un, kā redzu, direktīvā šis princips ir nostiprināts. Par to man prieks. Jebkura veida paplašinājums tvērumam ietverot tas, kā jūs ņemt vērā arī reālo laika datus un um, uzglabātu, uzsvērtu tāds atskatāmību ir tiešām apsveicama ideja. Es domāju, ka tādā veidā varam uzlabot arī zinātnisko darbu un datu pārklāšanos un, piemēram, veicināt zinātnes efektivitāti. Bet tiem jābūt līdz to kvalitatīviem datiem, uzticamiem datiem Un te būs liela uzmanība jāpievērš datu standartizācijai. Šobrīd dažādi veidi saskārnes, ko izmanto programmēšanā, arī šobrīd jau pieprasa datu standartizēšanu. Otkārt, šī direktīva un tās priekšlikums nu, te tad ir skaidri jāapsaka, vai nu būs vai nebūs šis pienākums valsts iestādēm attiecīgi atklāt visus šos datus par personas datiem un to aizsardzību. Lūk, atkal eh, papildus aspekts, kas ir obligāti jāievēro. Visi dati ir svarīgi, vērtīgi, un datu anonimizēšana, protams, prasa zināmas izmaksas. Bet līdz to tam, mm, tomēr tā nodevas, ko iekasējam par datiem, ir jābūt samērīgām, lai arī jaunu uzņēmumu varētu izmantot šādus datus. Un tālāk par datu varbūt tādu izmantošanas ierobežojumiem. Nu, te skaidrs, ka tas iet roku rokā ar datu izmantošanu. Arī vienlaikus, ka šie dati cirkulē starp iestādēm un uzņēmumiem. Bet tam visam izsakot ir, protams, ļoti interesanti. Un es ceru, ka mums izdosies arī tiešām panākt labu rezultātu sadarbībā ar ēnu referentiem un referentiem. Paldies, tālāk Aldis grupas vārdā. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es arī atbalstu, ka mēs paplašinām šo darbību, ieturot arī zinātni. Bet tieši par to man nebūtu jautājums. Tātad, ja esmu pētnieks, doktors, tad es arī ievācu sev pētījumus, tad arī man tālāk šie dati jau, kurā brīdī tie ir jānodod jau citiem piemēram, viena zinātnieka apkopotie dati. Vai reizē arī iekļausies šajā jaunajā 13. pantā, kur mēs runājam par augstā vērtības eh, datkopu, kas ir jāaizsargā. Un, piemēram, ja ir eh, šeit privātā publiskā partnerība finansējumam. Nu, varbūt kaut kur tas izskaidrots apsvērumu daļā, bet pamatdaļā tas nav pantos nav izskaidrots. Tālāk man izsē par to, Tātad zinātniekiem nav jāseko tālākiem datu pieprasījumiem. Tas ir kā labi, ka viņi tad nav iekļauti, bet kā tad īstenībā tad rēģēt, kad tomēr šāds pieprasījums pie viņiem nonāk. Tā kā es sagaidu arī turpmāk labu sadarbību un ceru, ka strauji arī izlemsim un pieņemsim šo jautājumu. Paldies! Paldies! Eiropas komisija! Valmankungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri. Pirmkārt, šis ierosinājums pārskatīt direktīvu par valsts sektora radīto datu atkal izmantošanu iekļaujas tajā kopīgajā datu kopā. Un šo ir pirmā reize, kad komisija pārskata dažādu veidu datus, zinātniskos datus un arī privātā sektora apkopotos datus līdz valsts sektora datiem. Direktīva jau bijusi apritē un spēkā kopš 2003. gada. Tā kalpo savam mērķim. Vienlaiks tomēr mēs ņem vērā jaunu uh, izmaiņas pasaulē un jaunās pieprasījumi pēc reālā laika datiem, kas ļoti plaši tiek, uh, kas izpleš uh, šobrīd ļoti plaši. Nu, ir jomas, kurās šie dati parādās ļoti strauji, citās mazāk. Uh, Ja mēs tad visus šos pasabiedriski pieejamos datus tad nodrošinātu plašpieejams par minimālām izmaksām, nu te būtu skaidri šie ieguvēji. E, pirmkārt, um, mazie uzņēmumi, kas nevar atļauties šobrīd iekādāties datus, savukārt lieli uzņēmumi var samaksāt, uh, cik vien vajag. Tur ir 1500 uh, vai pat vairāk datus, uh, eiro par datu kopu bet mēs vēlamies to mainīt, lai ieguvēji būtu arī mazie uzņēmumi. Mūsuprāt, mums ir izdevies izstrādāt priekšlikumu, kas tiešām panāks būtiskas izmaiņas. Un vienlaikus priekšlikums, kas spēj nodrošināt vienošanos starp likumdevējiem jau nākošā gada sākumā. Tad mēs sagaidām, ka direktīva izdosies apstiprināt jauno pārskatīto versiju pirms vēl vēlēšanām. Tev ir ļoti nozīmīgs komentārs par datu aizsardzības, personas datu aizsardzību. Tad šī direktīva būs pārskata variantā arī jāīsteno tādā veidā, lai tā pilnībā atbilst datu vispārējai aizsardzībai. Tad mēs pavisam skaidri arī direktīvu to ierakstām. Atcaucoties, protams, datu aizsardzības kolēģu aicinājumā. Bet ir tā, ka šobrīd ir spēkā regulā. Tad zinot, kas, ko nozīmē regulā un direktīva, tad faktiski tas jau ir lieki to vēlreiz atgādināt. Ne jau direktīva jāraksta, ko nozīmē regula, ko nozīmē direktīva. Tātad tas jau ir skaidri pateikts, ka datu aizsardzības regula ir prioritāra. Un arī par to, ka satraucieties, ka dālstīs, kur jau ir tālāk tikuši, kad viņām mm, tagad noteikti ierobežams, nē. Te ir tikai runa par minimālo harmonizāciju un valsts, kas vēlas panākt labāku vēl noregulējumu, lūdzu, drīkst to darīt. Tālāk ierosinājums, ka iekļaut arī pašā virsrakstā atvērtie dati. Mēs esam atvērti šādam priekšlikumam, ko norādīja arī komisijas vicepriekšsādātājs Ansips arī padomjas sanāksmē 8. jūnijā. Tālākais uh, Rainis Kunds uh, jautājums par izmaksām. Tad tā, ja šo nodevu mēs samazinām, uh, tad, protams, uzreiz tā kā ļoti pieaug šo datu izmantošanas apjoms. Un tad mēs redzam tādu vienotāku spēles noteikumus tirgus dalībniekiem. Jā, tad maz uzņēmumu iepret tiem lielajiem tirgus gigantiem. Par valsts uzņēmumiem, bet tiem obligāti līdz ar to jāatver visi dati un jāpiedāvā pilnīgi visi dati. Nē, tāds nav. ir iecīta brīdī, kad vispār valsts uzņēmums, no, eh, valsts iestāde pārvalde e, publisko kāds dats, tad līdz to tajā brīdī viņi kļūst pieejami visiem uz vienotiem noteikumiem. Tātad mēs pasakām tos noteikumus, kurus izmanto piemēro pašām valsts uh, uzņēmumiem pārvaldēji. Tas ir tas, kas jau iepriekš atrunāts arī 2003. gadā, kāds bija līdz šim. Tad bija jau pits jautājums par to, kā lai praktiski veicina, ka tiešām reāli izmantot šos datus visās dalībvalstīs. Nu, es vēlētos norādīt, ka šis priekšums ir saistīts arī ar digitālās Eiropas programmu. Un te nu ir nozīmīga saite par uh, publiskā valsts sektora um, datu pieejamību un mākslīgā intelekta attīstību. jo daudz dati ir nepieciešami tieši mākslīgu intelektu attīstībai. Tā ir tas, ko mēs redzam, kas parādās digitālās Eiropas programmā, šobrīd tieši piedāvā šāds iespējas attīstīt un finansēt mākslīgu intelektu attīstību. Tālāk par pētījumiem. Kurā brīdī tad, tad zinātniekam, kurš ir ieguvis zinātn pētījumu dats, viņam tie jāklāja. Tātad Lūk, mēs skatāmies, kāda ir rekomendācija šobrīd jau spēkā par informāciju, kas ir iegūta pētījuma laikā. Mēs skatījām, kas būtu jāmaina un kas ir jāiekļūt direktīvā. Tad mēs diezgan tā pieticīgi tam piegājām, un lūk, mēs tikai nosakam divus pienākumus dalībvalstīm. Tad mēs nosakām dati, kas jau ir pieejami jau tagad. Tad ir pieejami valsts datubāzēs, ka tie ir jāizmanto mm, dažādiem mēķiem. Nerunāju par, protams, ierobežojumu, ja, kas saka tikai pētniecībai vai vispār, ka nedrīkst izmantot. Otrs pienākums dalībvalstīm nodrošināt šo atvērtās pieejas rīcību politiku pieeju datiem. 2012. gada rekomendācija par zinātnisku informāciju iekļāva pantu, kurā es gaidu noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina rīcība politika, bet jāatzīst, ka tik astoņās no 28 valstīm šāda rīcība politika ir. Tādēļ mēs vēlamies skaidrāk pateikt, un direktīva ir rakstīta pēc tam skaidri, ka tā tas jau jādara. Kāpēc nav atrunāts izglītības iestādes un kāpēc viņām būtu jāatbild uz pieprasījumiem? Atkal šis pienākums, kas ir rakstīts direktīvā. Tā kā mēs runājam par materiālu, kas jau ir pieejams valstu datubāzēs, nu, mēs tad nerunājam par uh, informāciju, kas nemaz nav vēl iekļauta. Līdz to nevajadzētu satraukties. Mums arī nebūtu līdz to jānosaka īpašas procedūras izglītības iestādēm, jo tas varētu apgrūtināt viņu darbību un līdz ar to vispār uh, praksē būtu grūti to īstenot. Es domāju, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem. Paldies, manuprāt, jā, jums tiešām izdevās. Tad vēl tikai vārds referentei, lūdzu. Paldies visiem ēnu referentiem par jau tiešām tādu nozīmīgu ieguldījumu ziņojumu sagatavošanā. Es jau redzu, ka īstenībā mums ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā viedokļos. Uh, Būs vēl jāparunā arī jautājums par uh, nodevu ierobežojumiem, bet vēlos vēlreiz skaidri uzsvērt to pašu, ko sacīja komisija. Jo vairāk mēs dažādi vien nodevas ieviešam, jo vairāk mēs palīdzam tieši lielajiem gigantiem un palīdzam viņiem saglabāt savas dominējošās tirpus pozīcijas. Un savukārt šie atvērtie dati, kas ir Wikipēdija un uh, atvērtā street, atvērtās ielas dati, nu tas viss var darboties tikai tad, ja šie dati vispār ir uh, bezmaksas ar zināmu licencēšanas noteikumu ievērošanu. Tādēļ aicinu to vēlreiz izvērtēt uh, un skatīties, kāda ir novērtēšana, ko ir veikusi komisija. Un tur varam smelties iedvesmu un uzstāt ļoti augstus mērķus Tātad pateikam, maksimāli daudz datus mēs nodrošinām brīvpieejams, bez maksas. Esmu jau šonadēļ plānojis nodot savu ziņojumu projektu tulkošanai nodot, un ceru, ka ievērosim ļoti precīzi uzstādītos termiņus, un IMCO komiteja varēs tālāk izskatīt un dot savu ieguldījumu ITRE komitejai, iespējams, drīz. Es arī eh, piekrītu pilnībā komisijas uzstādījumu, ka ir jāpanāk šī priekšlikuma izskatīšana mūsu sasaukuma laikā. Paldies. Jā, nu, diezgan saspringts grafiks, kā es to arī redzu. Tātad tā, atzinuma projekta izskanošana plānot 11. jūlijā. Un tālāk plānotie grozījumi būs, tad eh, nākošo reiz datu mūlā jau oktobra plenārs sesijā mēs varētu izskatīt. Labi, līdz to arī šodien esam izskatījuši darba kārtību. Paldies visiem par darbu! Īpaši paldies par eh, tulkiem, paldies jums par jūsu darbu. Un viss tiekamies atkal jau arī sanāksmē, kas būs 11. jūlijā. Visiem patīkam šovakar!